Dear colleagues, Godāmie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim pēcpusdienas sanāksmes daļu. Sāksim ar 14. darba kārtības punktu. Un es gribētu sveikt, sveikt mūsu vidū Hoge Vorstkungu. Viņš eh, ir eh, IASB eh, valdes vadītājs. Tā ir neatkarīga organizācija, kas veido to starptautiskos grāmatvedības standartus. Ekonu komitejā Hogevorsta kungus veicam jau piekto reizi šajā kapacitātē. Viņš eh, ir darbojies Nīderlandes valdībā, dažādos amatos, tā skaitā ir bijis arī finanšu ministrs. Tāpat arī es gribētu teikt. Rādas eh, kungu. Viņš um, arī ir vairākas reizes bijis ekonu komitejā. Viņš ir arī izveidojis darba grupu, un tāpat arī es gribētu norādīt, ka mums ir IFRS darba grupa, kas ļauj mums stiprināt parlamenta e, saikni ar darbu pie starptautisko grāmatvedības standartu attīstīšanas. Es e, vēlētos jums atgādināt par dažām no galvenajām problēmām e, šajā jomā, kas ir uh, notikuši eh, pēdējā laikā. Pagājušā gada jūnijā mēs pieņēmām Stolojana ziņojumu par IAS izvērtējumu, kur tika apspriests ļoti plašs jautājumu lokus, tā skaitā arī parlamenta iesaiste. Tāpat arī mēs eh, pagājuši, kad apstiprinājam IFR 9 un Ekon rūpīgi pētīja šos jaunos standartus, norganizējot publisku uzklausīšanu, strādājot pie daudzām citām darbībām un organizējot arī citus pasākumus kopā ar IFRS pastāvīgo grupu. Pagājuši, kad pārbaudas sesijā Ekon jums bija iespēja mūs iepazīstināt ar galvenajām IFRS 9 iezīmēm, jo īpaši tas attiecas arī uz jauno sagaidāmo zaudējumu modeli, eh, ilgtermiņa investīcijām un vienādiem spēles noteikumiem apdrošināšanas nozarei. IFRS 9 un arī turpmākie IFRS standārti numur 7 varētu tikt publiskot pavisam drīz, tātad 2017. Eh, gada pirmajā daļā. Uh, Um, parlaments uh, pagājušā gada oktobrī pieņēma rezolūciju, kur tas izskaidroja, kāpēc tas nevēršas pret uh, IFRS 9 apstiprināšanu. Taču mēs paudām arī savas bāžas par to, ka trūkst vajadzīgās uh, kvantitatīvās ietekmes izvērtējuma. Un mēs nezinām, kāda būs šo standārtu ietekme uz ilgtermiņa investīcijām un apdrošināšanu. Uh, Šajā sakarībā mēs gribētu, lai ISB stiprinātu savu kapacitāti ietekmes izvērtējumu jomā, jo īpaši ir runa par makroekonomiku. Tāpat arī, lai identificētu un izvērtētu um, neparedzamas sakas attiecībā uz ilgtermiņa investīcijām. Attiecībā uz IFRS ISB jau septembrī publicēja grozījumus IFRS 4 eh, Tur ir runa par apdrošināšanas jautājumiem. Dažas no mūsu bažām šeit ir mm, izrunātas, tāpat arī EFRAK 2017. gada janvārī izdeva pozitīvu atzinumu. Liels paldies arī Žanapalam Guzesam, kurš ir šeit klāt. Un Ekon ļoti rūpīgi izpētīs risinājumus, kurus komisija um, mums piedāvā šajā sakarībā. Uh, 16. novembrī pastāvīgai grupai bija e, viedokļa apmaiņa ar jums, un šādās atklātās diskusijās jūs e, jau sniedzāt ESB atbildes um, uz jautājumiem, kas tika uzdoti parlamenta rezolūcijā. Un 2017. gada janvārī jūs nosūtījāt papildu vēstuli, kur ir apspriest arī citi jautājumi, kas netika minēti šajā sanāksmē. Es pieļauju, ka arī šodien jūs varētu sīkāk mums pastāstīt par dažiem no šiem jautājumiem. Protams, jūs arī prezentēsiet savu darba plānu 2017 2021. gadam. Pirms došu vārdu Holgivorsta kungam, es gribētu atkārdināt, ka pēdējos divos gados parlamenta um, sadarbība ar EISB ir palielinājusies. Jūs un Prades kungs uh, esat piekrituši viesoties ekon komitejā arī uh, pēc ļoti mm, negaidīta, ātra uzaicinājuma, un tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka arī šodien jūs esat klāt un dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jūsu laipnajiem ievadvārdiem. Kā vienmēr, man ir ārkārtīgi liels prieks, un arī Mišelam Predam ir liet, ļoti liels prieks viesoties jūsu komitejā. Patiešām labi, ka Brisele nav tik tālu no Londonas. Es eh, tik tiešām, patiešām bieži uh, uh, viesojos parlamentā un daru to ar ļoti lielu prieku. Esam uh, paņēmuši līdzi arī mūsu jauno vicepriekšādātāju Sju Loidu. Viņa sēž šeit zālē aizmugurē. Mēs uh, gribējām, lai viņa redzētu, kā norit mūsu sarunas ar Eiropas parlamentu. Kā jau jūs atgādinājāt, esam nosūtījuši arī papildu vēstuli pēc mūsu sākotnējās reakcijas uz Stolojana ziņojumu. Uh, Mums šķīta, ka pēc tikšanās ar pastāvīgo grupu daži jautājumi vēl nebija noskaidroti. Ja vēl ar vienu ir kādi jautājumi, mēģināšu uz tiem atbildēt. Savā ievadrunā mēģināšu likt uzsvaru uz mūsu darba plānu tuvākajiem gadiem. Esam jums nosūtījuši kopiju um, šim dokumentam. Un man ir vairāki galvenie temati. Pirmām kārtām gribētu runāt par apdrošināšanas projektu. Mūsu personāls beidzot pieliek pēdējos punktus standartiem, kurus mēs plānojam publicēt 2017. Eh, gada pirmajā pusē. Esam strādājuši pie šiem standartiem vairāk nekā desmit gadus, un tāpēc patiešām ir pienācis laiks pabeigt šo darbu. Pašlaik ir ļoti daudz grāmatvedības standartu apdrošināšanas jomā visā pasaulē, tā skatīja arī Eiropā, un tāpēc rezultāti ir ļoti dažādi. Mūsu ietekmes analīze parādīs, uh, kā, uh, liet, kā darbojas um, reāla apdrošināšanas sabiedrība, kas izmanto nacionālos noteikumus uh, kādā no savas grupas filiālām, kamēr mm, tiek izmantoti citi standarti e, ikgadējiem finanšu e, pārskatiem un šeit parādās 25 līdz 60% liels atšķirības ieņēmumos. Man, eh, pat man tas eh, likās ļoti šokējoši, ka eh, viena grāmatvedības standarta var dot pilnīgi citus rezultātus nekā otri. Iespējams, ka abos gadījumos šie standarti ir nepareizi. Bez tam daži no pašreizējiem apdrošināšanas standartiem runā pretī vispārēji pieņemtiem grāmatvedības standartiem citās ekonomikas jomās. Piemēram, ja runa par pensiju plāniem, tad eh, pensijas saistības ne, visu laiku tiek aktualizētas, ņemot vērā procentu līkmiņu izmaiņas. Un, ja runa par apdrošināšanas saistībām, kas īstenībā ir ļoti līdzīgas pensijām, šāda praksa netiek piemērota. Uh, Ļoti lielās, ļoti daudzās pasaules daļās apdrošinātāji izmanto procentu likmes, kāds bija spēkā pirms 10 vai 20 gadiem. Un tā kā zemā, zemo procentu likmju apstākļi ļoti ietekmē ilgtermiņa saistības, tad īsti nav skaidrs, kāpēc šādi grāmatvedības standarti tiek izmantot apdrošināšanā. Uh, finanšu stabilitātes dēļ vajadzētu izmantot pašreizējās procentu likmes arī apdrošināšanas jomā. Un īsnībā pilnīgi visi šajā nozarē arī mums piekrīt. Mūsu jaunie apdrošināšanas standarti ļaus pielikt arī punktu šādai vecmodīgai grāmatvedības praksē. Tas ļaus nodrošināt labāku salīdzināmību starp apdrošināšanas uzņēmumiem un arī starp apdrošināšanu un citām finanšu nozarēm, piemēram, bankām un līdzekļu pārvaldību. Ir ļoti daudz apdrošināšanas uzņēmumu pasaulē, kas piedāvā produktus, kas ļauj investēt apdrošināšanā, un bieži šie noguldījumi tiek ieskaitīti ieņēmumos, un apdrošināšanas standarti pieļauj to darīt tāpēc ir absolūti neiespējami, ka um, banka vai arī kāda cits aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums varētu kaut ko līdzīgu paveikt. Tieši tāpēc ir vajadzīga caurzemība šajā ļoti nozīmīgajā ekonomikas nozarē. Un tāpat arī mums ir vajadzīgs ietekmes izvērtējums. Tāpat arī mēs apzināmies, ka jauniem standartiem būs um, vajadzīga plaša īstenošana, un vakar IASB nolēma uzsākt pārējas resursu grupu, lai palīdzētu šai nozarei īstenošanas fāzē. Ar jauno apdrošināšanas standartu pieņemšanu IASB būs aizpildījusi visus trūkumus mūsu standartos, tāpēc arī parādās jautājums, ko darīsim tālāk. Protams, mums ir jādomā par jauniem standartiem, par ienākumu atzīšanu, un tuvākajos gados mēs mēģināsim uzlabot uh, to, kas jau pastāv. Mēs uzskatām, ka mēs te varam darīt vairāk, lai uzlabotu finanšu pārskatu uh, komunikāciju efektivitāti. Tieši tāpēc mēs esam nolēmuši, ka mūsu jaunajā darba kārtībā tiks pievērsta īpaša uzmanība labākai komunikācijai. Vai ir vairākas problēmas, kas ir jārisina? Ļoti bieži investori saka, ka finanšu pārskatos nav redzami uzņēmuma rezultāti. Uh, Mēs definējam ieņēmumus un peļņu vai zaudējumus, bet pa vidu mēs neko īpaši neredzam. Investori um, grib redzēt arī um, starpsummas, lai labāk saprastu, kā uzņēmumi darbojas. Un tieši tāpēc arī ir jāatsakās no uh, tādas informācijas, kas investoriem nav tik vajadzīga. Uh, Tāpat arī mēs domājam par alternatīviem izpildes pasākumiem, piemēram, e, tādiem kā negāpi pasākumi, kas ļauj nodrošināt investoriem vairāk informācijas. Mēs neesam nolūkojuši tos aizliegt, jo dažiem no tiem ir pievienotā vērtība. Tomēr mūs uztrauc, ka šāda veida informācijā dažkārt uzņēmumu stāvoklis var aprakstīts daudz pozitīvāk nekā tas ir īstenībā. Bieži vien netiek parādīti mm, izdevumi, kas eh, ir tikai viens reizes izdevumi, bet īstenībā tie uh, atkārtojas ik pēc uh, kāda laika. Ko tad ISB varētu darīt šīs lietas labā? Mēs mēģināsim galvenokārt domāt par uh, Uh, primārajiem finanšu pārskatiem. Mēs mēģināsim nodrošināt labāku struktūru, ienākumu un mm, naudas plūsmas pārskatos. Tāpat arī mēs skatīsimies uz papildu uh, pozīcijām un starpsummām. Mēs mēģināsim arī domāt par lielāku disciplīnu attiecībā uz to, kā tiek uh, atspoguļoti ārkārtas izdevumi. Mēs domāsim arī par finanšu informācijas patēriņu. Arvien vairāk investori izmanto elektroniskus līdzekļus, lai analizētu finanšu informāciju. Mēs uzskatām, ka IASB varētu uzlabot elektronisko finanšu datu kvalitāti. Turpināsim strādāt pie IFRS taksonomijas, lai nodrošinātu, ka elektroniskās atskaites kļūst uzticamākas. Mēs priecājamies, ka IFRS taksonomija ir patiešām uz, uz, tiek uztvērta par vērtīgu. Uh, Mēs uzskatām, ka vajadzētu labāk strukturēt primāros finanšu pārskatus, kas ļaus nodrošināt labāku informācijas kvalitāti un salīdzināmību eh, tādos datu eh, apkopotājos kā Bloomberg. Mēs arī mm, domāsim, kā šie datu patēriņa mm, kā šīs datu patēriņa īpatnības eh, ietekmē mūsu darbu. Mēs mēģināsim nodrošināt arī integrētu atskaišu sniegšanu. IASB, IASB iespējams arī aktualizēs eh, vadības komentāru prakses pārskatus. Šajos pārskatos tiek sniegtas eh, neobligātas vadlīnijas uzņēmumiem, kā gatavot savus gada pārskatus, tā skaitā, kā sniegt nefinanšu informāciju. Mēs eh, Tātad aktualizēsim šo dokumentu, lai ņemtu vērā arvien pieaugušo tendenci visā pasaulē gatavot integrētas atskaitas. Mums nav vajadzīgās pieredzes un arī ambīciju, lai noteiktu standārtus nefinanšu informācijas atspoguļošanai. Taču mēs uzskatām, ka šādi prakses pārskati ļautu uzņēmumiem prezentēt šādu nefinanšu informāciju, varētu uh, sniegt informāciju par ilgspējīgumu, pārvaldību un mm, nemateriāliem līdzekļiem. Uh, un kaut arī šie, šīs vadlīnijas nebūtu obligātas, šādi aktualizēti prakses pārskati varētu radīt labāku salīdzināmību integrētajās atskaitēs. Mēs mēģināsim palīdzēt ieviest kārtību šajā jomā. IASB vēl nav pieņēmusi lēmumu strādāt pie šī jautājuma, bet pavisam drīz mēs to darīsim. Priekšādātāji tas bija viss, kas man bija sakāms. Ievadā labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Un eh, tāpat arī Mišels Prāda labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem. Paldies par eh, jūsu plašo ievadu. Pirmais runātājs Heiza kungs. Paldies, priekšādātāji. Sirsnīgs veicu jūs ekonu komitejā. Liels paldies par jūsu prezentāciju. Liels paldies arī par to, ka nosūtījāt visus dokumentus. Protams, ka pāriešana uz starptautiskiem standartiem um, ievieš lielāku skaidrību, tas uh, ļauj mums saprast, kāda ir uh, reālā uzņēmuma vērtība, un tieši tāpēc tas ir apsveicami. Mm, mēs uzskatām, ka tas uh, var radīt arī reālu ietekmi, tas var pierādīt pilsoņiem, ka šie standarti, ja tie pareizi tiek īstenot visā Eiropas Savienībā, ļaus nodrošināt cauracmību. Bet, protams, ka pastāv arī mm, draudi, var rasties arī jauni izdevumi, var rasties neparedzamas sekas. Es saprotu, ka pastāv iespēja attīstīt IFRS arī maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tas ir radījis bāžas Eiropas Savienībā. Gribētu zināt, kāds ir jūsu personīgais viedoklis šajā jautājumā, jo šis jautājums ir visnotaļ strīdīgs. Vēl pavisam nesen parādījās jautājums par uh, jūsu pašu organizācijas eh, demokrātisko atbildīgumu. Tāpat šķiet, eh, nesenā pagātnē ir bijuši vairāk jautājumi par um, šādu tipu problēmām. Tāpat es gribētu zināt, ko jūs pēdējo gadu laikā esat darījuši šādu problēmu risināšanā. Uh, Tāpat arī, ko darīs IASB tuvāko gadu laikā, lai uzlabotu savas organizācijas caurredzamību gan uzņēmumiem, gan arī plašākajai sabiedrībai Eiropas Savienībā. Pēdējais jautājums, ja runa par Eiropas finanšu pārskatu konsultantu grupu, ir runa par IFRS 9 pārskatu apstiprināšanu, un te ir runa par šī gada janvāri. Uh, Un šeit es citēju, mēs pamanām, ka daudzi no šiem grozījumiem runā par problēmām IFRS 9 un nav ņemtas vērā, nav ņemta vērā ietekme uz izdevumiem tādiem uzņēmumiem, kas nav apdrošinātāji. Iespējams, ka šeit varētu rasties konkurences jautājumi, taču mēs nespējam vēl secināt, vai Mm, šīs, šī ietekme būs būtiska, ņemot vērā mm, ekonomiskos aspektus. Es gribētu zināt eh, jūs personīgo viedokli, cik, jūsuprāt, liela ir šī problēma. You, Paldies, Heiskungs, par jūsu jautājumiem. Pārvaldības jautājums tiks uh, skatīts. Uh, Mišels Prāda par to runās un uh, atbildības eh, kontekstā katru reizi, kad parlaments eh, prasa mums informāciju, mēs ar prieku to sniedzam un arī ar, esam gatavi vienmēr ar jums runāt. Un, eh, ja nemaldos, vienmēr tas ir bijis iespējams. EFRS, IFRS, MVU. Tāda lieta ir, kā jūs zināt, bet tur galvenokārt mēs koncentrējamies uz uzņēmumiem, kuri uh, nav uh, biržās. Uh, Un runājot tagad par kapitāla tirgus savienību, vai tur ir kaut kas, ko mēs varam darīt šiem mazākiem uzņēmiem, kuri ir eh, daudzpusējās tiesniecības eh, instrumentos eh, iekļauti, tie ir tie sauktie neregulētie tirgi. Mēs uzturam ciešas kontakts ar Eiropas komisiju šajā jautājumā, un nesen bija kopīga sanāksme ar šīm daudzpusējām tiesniecības instrumentiem. Uh, un skadrais vēstījums no viņiem bija lūdzu neradiet vēl vienu standartu, jo tas eh, vienkārši radīs samulsumu. Uh, Bet eh, ko mēs tagad uh, izskatām, labi sadarbojoties ar komisiju, ir tas, vai mēs kaut kādā veidā varam pastāvēšos IFRS padarīt labāk pieejams uzņēmumiem, kas ir vienkārši pēc uzbūves un kam ir vienkārši uzņēmējdarbības modeļi, lai viņiem nebūtu jāiet cauri visām šīm tūkstošiem lapām, kas ir sa sagatavotas. Un mēs eh, ļoti rūpīgi uh, pētām šo jautājumu un informēsim jūs par to, kas tur mainās. Un tad jautājums par IFRS 4 un 9. Tas risinājums, ko mēs piedāvājām, ir atrisinājis problēmu praktiski visām apdrošināšanas kompānijām. Vienīgie uzņēmumi, kam vēl ir problēma, vai vismaz viņi tā saka, ir konglomerāti, kam ir gan banku aktivitātes, gan apdrošināšanas aktivitātes. Mēs neuzskatām, ka tas ir labs risinājums, ka šie konglomerāti uh, savā finanšu ziņošanā lieto divus dažādus standartus. Tas ir ļoti mulsinoši investoriem un tas nenoved pie labiem grāmatvedības rezultātiem. Mēs uzskatām, ka tas risinājums, ko mēs piedāvājām, proti šī te. Uh, pieeja, ko var īstenot bez papildus izmaksām un pūliņiem, uh, un tas arī neradīs sliktāku konkurences situāciju šiem uzņēmumiem, ka tas ir labākais veids. Thank you. Paldies. Ā, lūdzu. Prādes kungs. Paldies priekšsādētāji. Sākumā es gribētu pateikt, ka Es arī esmu ļoti priecīgs, eh, tāpat kā Hans, piedalīties šajā sanāksmē un sniegt eh, šai komitejai mūsu viedokli, kas attiecas uz eh, atbildību un caurskatāmību. Es minēšu vienkārši to, ka mēs esam pabeiguši mūsu periodisko uh, pārskatu par mūsu struktūru un efektivitāti un saņēmām arī virkni komentāru Vairākums komentāru pozitīvi novērtēja šo tā saukto trīs slāņu struktūru, kur mēs esam atbildīgi uzraudzības valdei un ka mēs centīsimies arī uzlabot attiecības ar šo valdi nākotnē. Un runājot par atbildību, to var veicināt arī ar caurskatāmību, un jūs zināt, ka visas mūsu sanāksmes notiek publiski, uh, runājot par IASB diskusijām, un te gribu piebilst, ka esam arī uh, nolēmuši par atklātām pasludināt uh, uh īpašās komitejas sēdes, uh, lai publiski būtu pieejama uh, viss tā informācija, uh, kas attiecas uz pienācīgu procedūru. Nu, tā kā starptautiska un globāla organizācija ar šo trīs slāņu struktūru un to procedūru, kur mēs uh, ieviešam, mēs tiešām uh, esam organizācija ar vienu no labākajām pārvaldības uh, struktūrām, ja salīdzinām ar citām starptautiskajām organizācijām. Mēs esam arī gatavi šos jautājumus ļoti rūpīgi pētīt, un mēs arī uzturam uh, lieliskas uh, attiecības ar iesaistītajām pusēm un mūsu partneriem un citiem grupējumiem. Un tas arī ISB darbu un mūsu darba secinājumus padara par ļoti skaidriem un saprietumiem. Visas vēstules, kas mums tiek sūtīts, arī tiek padarīts publiski pieejams, un tādējādi mēs varam nodrošināt, ka nekas netiek noslēpts. Tātad esmu pilnīgi pārliecināts, ka uh, Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, pildām visus noteikumus eh, un arī vairākums eh, cilvēku, kas nesen pētīja šos jautājumus, to atzina. Paldies! Paldies, Pervanš Beres, lūdzu! Merci, cher prezident! Paldies, dargais priekšsēdētāji, kungs! Es uh, runāšu saprāta un arī uh, izcilrakstnieku valodā. Jautājums ir drīzāk tāds politisks, kā institūcija jūs saskaities ar politisko realitātu un Donalda Trumpa ievēlēšanu ASV, kā tas mainīs normalizācijas procesu grāmatvedībā. Tas nav tik ļoti vienkārši, kas to zina, kāda būs situācija, un konkrētāk daudzi jautājumi jo jūsu rokās ir tas, kas mūs ļoti interesē un uh, ar ko strādājam. Jūs runājat par apdrošināšanas sektoru un uh, to, ka ir nepieciešams uh, uh, izmantot zemo procentu likmi un uh, ietekmi uz uh, apdrošināšanas sektoru eksistenci. Jūs nesat vienīgā institūcija, kas ir norūpējusies par šo ietekmi. Kāds ir jūsu dialogs ar citām institūcijām strādājot pie šīm pašām problēmām? Es, piemēram, domāju Bāzeles komiteju lai būtu koherenta pieeja un pārbaudīta, kā jūs diskutējat, kādi ir argumenti, ko jūs uzklaust un, nu, teiksim, kā jūs, vai jūs sadarbojaties un papildinat viens otru vai nē. Tad par uh, IFRS 4 jūs runājāt un uzsvērāt, ka tas ir konglomerāts, un tas nav normāli, ka tiek divas grāmatvedības izmantotas bet uh, uh, um, vai jūs uh, nosodat to, ja bankas un apdrošināšanas tie divi dažādi darbības veidi, un ja ir tikai viens grāmatvedības pieejas veids diviem dažādiem darbības veidiem, tad būtu labi, ja viens būtu piemērots otram un viena no institūcijām uzņēmums, kas, piemēram, abus divus vada, būtu izmantojums tātad Dekarta valodā. Uh, man liekas, ka ne visu saprotu, bet varbūt, ka Šekspīra izmantotajā valodā jūs varēsiet man visu izskaidrot. Nākamais. Parlaments aizvien atgriežas pie jautājumiem attiecībā uz to, ka jūs esat viena no uh, tām institūcijām, uh, ka jūs saskarties ar devalvāciju uh, tam produktam, nu, ko jūs ražojat no nu, jūsu normas un reālā ietekma e, ilgtermiņa investīcijām. Tas ir nozīmīgi un e, tāpat arī IRFRS e, jaunajā pieeja ir nozīmīga. Tagad par perspektīvu, par klīringa normām. Cik tālu ir pavirzījušies darbi, kādas ir uh, pamat uh, domas uh, šajā sektorā? Eiropas finanšu sektors ir nozīmīga joma. Un vēl Eh, ir eh, bijusi iespēja darboties ar eh, šiem jautājumiem, jo es biju priekšsādētājs šai komitejai IFRS 8 un atskaits pienākums. Tiek diskutēts, ka. Tiek diskutēts, varbūt, ka tas vēlreiz tiks pārskatīts un jautājumi tiks vēlreiz skatīti. Tad pa kādiem ceļiem jūs tagad ejat, kādas ir diskusijas? Paldies! Daudz jautājumu. Sāksim ar Donaldu Trumpu. Tas ir vieglākais jautājums. Patiesībā amerikāņiem jau pirms Trumpa ievēlēšanas bija pieņemts lēmums šobrīd nepieņemt IFRS. Tātad būtībā viņi uh, gribēja savus ASV standārts jau pirms vēlēšanām uh, padarīt uh, lieliskus atkal. Komentārs no zāles bez mikrofona. Never... Nē, bet mēs tā nekad neesam teikuši, mēs neko nekad neesam tādu apgalvojuši. Starp citu, IFRS var uh, arī izmantot uh, ārvalstu uh, uzņēmumi, un, ne, bet viņi tos neizmantoja vietējā tirgu. Un ir 125, 125 uh, valstis uh, pasaulē, kas tos izmanto. Tātad mēs esam pateicīgi. Runājot par apdrošināšanu, vai mēs eh, runājam ar eh, regulātoriem, jā, diezgan regulāri to darām, un jāsaka, ka mūsu standārtu būtība nav tik atšķirīga no maksātspējas divi, kas ir balstīta uz aktuālo novērtējumu, ņemot vērā aktuālās procentu likmes. Es domāju, ka mūsu standārti ir pat nedaudz piesardzīgāki, jo šajos piesardzības prasībās jūs varat ņemt gaidāmo nākotnes pēļņu un um, nolikt to pretī tagadējiem izdevumiem, un um, mums ir nedaudz atšķirīga pieeja. Runājot par konglomerātiem, vai mēs nosodām šādu modeli? Pilnīgi noteikti nē. Starp citu, tas bija arī manā valstī Nīderlandē ļoti populārs modelis pirms finanšu krīzes. Uh, Kopš tā laika bankas eh, to vairs neizmanto, bet mēs to nenosodām. Mēs vienkārši uzskatām, ka nav saprātīgi divus dažādus standartus apkopot vienā finanšu ziņojumā, un mēs esam piedāvājuši uh, risinājumu. Tās augtais overlay pieejas variants, uh, tas ļauj um, uzņēmumiem uh, piedāvāt visas izmaiņas kā IFRS 9, tātad viņi var sniegt tādus pašus ieņēmumu ziņojumus, kā tie uzņēmumi, kuriem ir pilnīgi atšķirīgie FRS 9 eh, standarti. Tātad nav viņi nemaz sliktākā situācijā. IFRS 9. Jā, protams, mēs eh, raudzīsimies, kāda būs ilgtermiņa ietekme. Mēs arī pārskatu veiksim pēc ieviešanas sākšanas, divus, trīs gadus pēc tām, Un tad pētīsim visus tos jautājumus, kas ir bijuši strīdīgi, un paraudzīsimies, vai tad praksē tā joprojām ir vai nē. Un jautājums, vai IFRS 9 ir um, vairāk vai mazāk um, labvēlīgs ilgtermiņa investīcijām, to arī skatīsim. Es nezinu, vai tas bija tulkojuma dēļ, bet par klīringu bija viens jautājums, bet uh, to īsti nesaprot. Mums nav standārtu par klīringu. Uh, Uh, so the last question... Pēdējais jautājums bija par uh, valstu ziņojumiem IFRS 9, 8. IFRS 8. Well, that's not an IFRS, but... Tas nav IFRS. Ā, segmentu ziņojumi, jā. Segmentu ziņojumi, uh, tas nozīmē, ka uzņēmumam ir E, jāsniedz ziņojums par to, kā tas e, segmentē savu uzņēmējdarbību. Tas var pa, būt pa kalstī, valstīm, bet tas var būt arī pa ieņēmumu plūsmām. Piemēram, konglomerāts tad sniegs atsevišķu ziņojumu par bankas aktivitātēm un par apdrošināšanas aktivitātēm. Mums tā tad uh, e, ir šis standārts, to esam. Uh, arī uh, skatījuši pēc ieviešanas un uh, konstatējam, ka tur nav liela problēma. Protams, tas ir kaut kas nedaudz uh, pilnībā atšķirīgs no tā, ko uh, jūs minējāt, proti uh, ziņojums sniegšana pa valstīm, lai cīnītos pret uh, nodokļu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Es saprotu, ka tas var būt svarīgi politiķiem. Kā jau es rakstīju pirmajā vēstulē, mēs uzskatām, ka tas tiešām ir uh, valsts politikas jautājums, publiskās politikas jautājums un uh, arī G20 uh, iestādes par to ir runājuši, un tas ir politiski ļoti jūtīgs jautājums, un ja mēs noteiktu šādu standārtu, tad es nedomāju, ka to varētu kaut kur pieņemt, jo visur politiķi teiktu, nē, nē, tas ir mūsu pienākums, un lūdzu neiejaucieties. Paldies. Kamalkungs. Thank you very much. Paldies. Un es ceru, ka Mums izdevās palīdzēt Bērēsas kundzei ar šo jautājumu, kas nebija skaidrs. Es ceru, ka varbūt jūs man varat pateikt, es varu uzdot šo jautājumu jūsu vietā. Varbūt, ka es uh, uh, runāšu tik ilgi, ka jūs varat uh, paskatīties vārnīcā um, šo vārdu, un tad es varu uzdot jūsu vārdā šo jautājumu. Paldies abiem kungiem, mēs esam vairāk kārt tikušies pēdējo gadu laikā. Uh, un es domāju, ka jums ir jāizrāda atzinība par to, ka jūs vienmēr esat gatavi bijuši pie mums ierasties un atbildēt uz mūsu jautājumiem, jo nevienmēr tas eh, mums izdodas ar visiem, kam gribam uzdot jautājumus. Jūs zināt, ka IFRS eh, mani interesē, tāpēc, ka daudz investori pie manis vēsās Lielbritānijā, neatkārtošu tos jautājumus, ko teica citi. Man interesē jūsu uh, tīma tiešsaistes aptauja, kur jums bija 86 investori ar 83 atbildēm, un uh, tur tika jautāts viņu viedoklis par to, cik svarīgi ir valdes izpētes progresi un kādas ir šīs uh, ziņošanas tehnoloģijas. Paraugoties uz rezultātiem, man bija iespējas, ka šīs atbildes bija diezgan ierobežotas no investoriem. Vai es varbūt te kaut ko nepareizi saprotu, no 86 83 atbildēja. Jā, politiķi arī veic aptājas, un tas, kā mums ir līdzīgs problēmas, vai jums ir plāns, kā uzlabot šo dalību, kā jūs varat vairāk investors iesaistīt šajās aptājās. Manuprāt, tas ir diezgan zems skaitlis. Un arī paturot prātā, investorus valde ir izlēmusi turpmākajos gados uh, Uh, koncentrēties uz projektiem, kas uh, novedīs pie labākas saziņas, un uh, um, prasības netiks tik daudz mainītas. Un tika ziņots par principiem arī, kas būs uzlabot. Kā jūs zināt, tad šajā komitejā mēs esam prasījuši daudz vairāk eksante ietekmes novērtējumus lūdzu dariet tur kaut ko, bet arī pēc ieviešanas ietekmes novērtējumi ir svarīgi. Mēs saprotam, ka ir kaut kādi grozījumi vajadzīgi, bet vai jūs varētu uh, pēc iespējas mazāk šāds grozījums piedāvāt un kā jūs uh, ņemat vērā šo lūgumu Eh, vadlīnijās nevis mainīt noteikumus, bet drīzāk ieteikt tādus vispārīgākus ieteikumus. Es zinu, ka es tu dodu daudz jautājumus, bet vai jūs varētu uh, pastāstīt vairāk par šīm pārējais resursu grupām, kam jūs uh, um, veltat līdzekļus? Es saprotu, ka daudz tiek runāts par transition, par pārējo, bet vai jūs varētu vairāk paskaidrot šo jautājumu? Paldies, Kamāla kungs, ļoti konkrēti jautājumi, svarīgi jautājumi. 83 investori, vai tas ir daudz? Nē, tas nav daudz, ir ļoti grūti piesaistīt investorus, eh, tā pēkšņi viņiem nav pietiekami labi resursi. Eh, uzņēmumiem ir eh, vesels grāmatvedības nodaļas, bet investoriem ir daudz mazāk resursu un arī tehnisko zināšanu nav pietiekam daudz. Tātad mēs negaidām, kad viņi vērsiesies pie mums, mēs arī paši ļoti proaktīvi īstenojam šo piesaistas programmu, cenšamies viņus piesaistīt. Mēs arī eh, sniedzam eh, konkrētus materiālus investoriem attiecīgajās valodās, lai viņi ar mums var sadarboties eh, tādā netehniskā veidā. Mēs esam arī organizējuši uh, grupu, kas saucas investoru finanšu ziņošanā, kas apkopo apmēram 15 uh, pensiju fondus un līdzekļu pārvaldītājs no visas pasaules, kas tiešām ir investori un uh, visi investē citu cilvēku naudu. Uh, Un mēs tiešām daudz darām, lai efektīvi ar viņiem uh, iesaistītos un sadarbotos, bet tas ir tāds izaicinājums. Un esam arī atvēlējuši darbiniekus uh, šim uzdevumam. Runājot par standartu saglabāšanu, jūs pareizi teicāt, ka nevajag pārcensties ar tādiem šaura aptvērumā grozījumiem, jo mēs nevēlamies, lai standarti būtu tādi kā kustīgi mērķi un visu laiku mainītos. Un tas ir arī tāds komentārs, ko labprāt pieņem. No otras puses mēs redzam, ka eh, daudzi uh, saka, ka mēs neesam pietiekami ātri reaģējoši. Tātad, ja ir kāda problēma, tad mums tā ir jārisina pēc iespējas drīzāk. Un ja jūs paraugāties uz šādiem šauriem grozījumiem pagājušajā gadā, tad to nebija tik daudz. Un tas arī nav nekas tāds eh, milzīgs, un tur nav milzīgi resursi nepieciešami eh, to sagatavotājiem. Un tad eh, pārējais resursu grupa, tā ir diezgan jauna. Tas ir diezgan sarežģīts nosaukums, un būtībā tā ir tāda izglītojoša grupa, lai palīdzētu sagatavotājiem ieviest jaunus standartus. Pirmā reize, kad mēs to darījām, bija par ieņēmumu atzīšanu, un tas bija ļoti vērtīgs diskusiju panelis. Mēs kopā ar vērtspapīra regulatoriem eh, apsēdāmies pie viena galda ar sagatavotājiem, un 90% eh, jautājumu bija tādi, uz kuriem varēja ļoti ātri atbildēt, un tas bija tiešām ļoti labi, ka mēs varējām palīdzēt viņiem ieviest standartus. Tikko paziņojām, ka arī apdrošināšanas standartiem šādu grupu organizēsim. Tas būs milzīgs uh, ieviešanas pasākums visai apdrošināšanas nozarei, visām kompānijām būs uh, pilnībā jāmaina uh, sava ziņošana. Un mēs ceram, ka šī pārējais grupa varēs arī palīdzēt. Paldies! Kora van Ņuvenhoizen, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es arī sveicu šeit eh, Holdeforstu kungu un Prādas kungu. Vienmēr ir prieks jūs šeit sveikt. Daudz jautājumu jau tika uzdoti, un tāpēc atvainojos, ja mani jautājumi būs tādi detalizētāki. Divi jautājumi. Abi attiecas uz eh, ESMA. Pirmkārt, ESMA publicē izvilkums no savas konfidenciālās datubāzes par a, finanšu ziņojumiem ar mērķi sniegt šo ziņojumu izdevējiem a, pienācīgu informāciju par IFRS piemērošanu. Tur ir arī 14 lēmumi, ko ir pieņēmušas Nacionālās lēmēja institūcijas a, no 14 līdz 16 gadām, un ar to ESMA grib informēt tirgus dalībniekus par to, uh, kuri um, uh, tātad šie grāmatvedības uh, po, instrumenti vai posmi ir uh, atbilstoši IFRS. Vai jūs tur esat iesaistījuši, vai jūs pārbaudāt uh, eh, šā, šīs darbības, un vai tiešām ir tas labākais, tas ir tas labākais veids, kā nodrošināt atbilstību IFRS noteikumiem? Mans otrs jautājums ir saistīts ar to, ko jūs jau minējāt, proti elektroniskie finanšu dati. Uh, Ko jūs redzat, kas notiek, cenšoties samazināt izmaksas un administrīvo slogu, finanšu dati, mēs taču visi vēlamies uh, redzēt tos eh, mašīnu lasāmus, um, tie tagad ir tādā biznesa ziņošanas valodā, un tiek teikts, ka ir jāspēj pārvērst uh, finanšu informāciju datos šo ziņojumu sastādīšanas nolūkos. Es domāju, ka tā ir laba attīstība. Mans jautājums jums ir, kāda te ir situācija, cik tālu esam tikuši šajā procesā un kā pārējā pasaule par to domā, vai viņi arī strādā pie mašīnu lasāmiem datiem, vai mēs tā tad ejam uh, vienā solī ar uh, citām valstīm. Uh, ārpus uh, Eiropas Savienības, tātad viena no šīm te 145, ko jūs minējāt. You your... Paldies par jūsu jautājumiem. Es nezināju par šādu esmas iniciatīvu, par to, ka varētu izmantot konfidenciālu, bet anonimizētu uh, informāciju, tātad izvilkumus no izpildes spriedumiem. Uh, Eh, es redzu, ka tas var būt noderīgi, bet pirmkārt visa sadarbības starp ESMA biedriem, tātad ieviešana joprojām ir nacionālā uh, kompetence. Tātad viss, ko viņi var darīt, viņi var salīdzināt savus piezīmes, un pēdējos piecus gadus viņi tieši to arī ir darījuši, bet ļoti veiksmīgi darījuši, un tas ir uzlabojis īstenošanas pakāpi dalību valstīs Eiropā. Uh, Un tas var uh, labi darboties, un esmu pārliecināts, ka viņiem ir arī ļoti strikti uh, ierobežojumi un noteikumi, ko viņi var darīt ar konfidenciālu informāciju. Es nezinu, es nedomāju, ka mēs tur esam iesaistīti, pārbaudīšu, bet parasti mēs neesam iesaistīti uh, ieviešanā, īstenošanā, un tas, manuprāt, ir arī ļoti labi, ka tas ir nodalīts. Jā, bet ja viņi izplata labāko praksi, varbūt, ka Eh, tad viņi varētu vienkārši konsultēties ar jums. Jā, parasti mēs ļoti cieši sadarbojamies ar vērtspapīru regulātoriem visā pasaulē, jo tā informācija, ko viņi sniedz par ieviešanas eh, procesu, sniedz mums informāciju par iespējamām problēmām, vājajām vietām standartos, kas mums ir jālabo, bet es noteikti kontaktēšos ar viņiem. Priekšsādātāji, vai es varu šo to piebilst? Mēs esam parakstījuši tādu kā uh, saprašanās memorandu ar ESMA un arī ar JOSKO. Uh, viņi arī ir norganizējuši informācijas apmaiņu uh, attiecībā uz IFRS ieviešanu, un es domāju, ka izmantot informāciju, kas nāk no attiecīgās jomas, no nozars, uh, mēs un arī vērtspapīra regulatori var bagātināt savu pieredzi un izpratni par to, kā šīs normas, ko mēs pieņemam, darbojas praksē. Paldies! Jā, es varu ļoti ātri atbildēt. Digitālā informācija ir ļoti svarīga. Uh, Investori vairāk kā 70% gadījumu izmanto digitālos saziņas līdzekļus, iegūstot informāciju. Mēs varam uh, sastādīt uh, taksonomiju, lai uh, var izmantot dažādus elektroniskās uh, saziņas instrumentus informācijas nodošanai, un mums ir jāpadara mūsu finanšu paziņojumi uh, daudz struktūrētāk, lai viņus būtu vienkāršāk nodot elektroniski. Bet tagad pat ir tirgu uh, programmatūra, kas uh, ļauj lasīt arī uh, ne tikai uh, skaitlisku, bet arī citu informāciju elektroniski. Tātad attīstība ir bijusi ļoti strauja, un mēs tā ejam līdzi. Jau pārējā pasaulē, pārējā pasaulē uh, tas arī tiešām mums būtu jāapspriež uzraudzības valdē, jo man ir sajūta, ka regulatorā pasaule eh, šeit nedaudz ir atpalikusi. Un mēs arī eh, runājam ar eh, RSC par šo. Fabio De Masi. Thank you, Chair. And... Paldies priekšsādātāju un apsveicu jūs ar atkārtoto ievēlēšanu. Mans pirmais jautājums būs eh, Mišelam Pradam. Prada, tāpat kā Gucci, arī ir uzvārds, jā. Jūs runājat par caurskatāmību un atbildību. Un es vienkārši izlasīšu īsu uh, fragmentu no Stolojana ziņojuma, kas ir plaši atbalstīts šeit parlamentā. Uh, IFRS informācija joprojām balstās uz brīvprātīgiem ieguldījumiem, bieži vien no privātā sektora, kas var radīt interešu konfliktu risku. Un eh, mēs aicinām uh, eh, IFRS uh, eh, diversificēt uh, finansēšanas struktūru, arī iekļaujot publisko finansējumu. Tātad, acīm redzot, parlamentā mēs uzskatām, ka nav runa tikai par caurskatāmību un atklātām sanāksmēm, bet uh, E, jāpievērš uzmanība arī jūsu finansējuma struktūrai, kā tas tiek apspriests jūsu organizācijā. Otrakārt, e, atgriežoties pie jautājuma, kuru uzdeva Pervanša Bērēs par e, grāmatvedības standartiem un nodokļu nemaksāšanu. Jūs teicāt, ka tas ir politisks jautājums, kas G20 ir jāskat, un es piekrītu, ka tas ir ļoti politisks jautājums, un tomēr. Uh, Es domāju, ka mēs varētu gaidīt eh, kaut ko, kas ir arī paustolienu ziņojumā, aicina komisiju un EFRA izskatīt, vai um, grāmatvedības standarti pieļauj eh, nodokļu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tātad jāizdara vismaz kaut kāds izvērtējums, un tad politiskos lēmumus varētu pieņemt citur, vai jūs esat plānojuši veikt šādu izvērtējumu. Un pēdējais jautājums atkal Stolojan ziņojums. Uh, aicina komisiju nodrošināt, lai IFRS 9 uh, eh, kalpo Eiropas Savienības ilgtermiņa investīciju um, uh, veicināšanai uh, un uh, Ja pareizi sapratu no tā, ko jūs teicāt, uh, ka tas ir izdarīts un kāds būtu tālākais darbs, kas tur varētu notikt? <coughs> On, on Par jūsu jautājumu par finansēm. Man ir jāatzīst, ka sistēma vēl nav stabilizēta. Tā ir laika gaitā attīstījusies un arī uzlabojusies. Domāju, ka tā ir kļuvusi daudz skaidrāka. Mēs pamatos paļaujamies uz trīs veidu finansējumu. Gan arī divas trešdaļas no finansējuma nāk no no eh, tās saucamajām eh, publiski sponsorētajām iemaksām reģionālā vai valstu līmenī, un eh, šīs iemaksas tiek noteiktas atkarībā no IKP. Jau vairākus gadus šīs apjoms ir pieaudzis, un iespējams, ka dažās valstīs mums ir grūtības, lai sasniegtu mērķi, taču princips pastāv. Uh, Un lielākā daļa valstu, kas ir pieņēmušas IFRS, dod savu ieguldījumu pateicoties šiem kritērijiem un pateicoties arī IKP aprēķinam. Tāpat arī mums ir vēl nelielas iemaksas no lieliem tīkliem un tāpat arī pašu resursi. Mēs daudz publicējam, rediģējam, izglītojam, un tas nodrošina uh, Eh, zinām daļu pašu resursu. Mēģinam to visu attīstīt un mēģinam arī uzlabot eh, kapacitāti šajā jomā. Bet, protams, paturam arī prātā, ka no vienas puses mums ir tā saucamās publiskās preces, kas ir jāsniedz par brīvu, un no otras puses ir arī šis ieguldījums um, ražošanas aktivitātēs. Uh, kur ir mūsu pašu darbs, kur ir uh, IP resursi vai komerciālie resursi. Kopumā pašlaik finansiālā situācija organizācijā ir ievērojami uzlabojusies. Es sāku strādāt pirms pieciem gadiem. Šis ir uh, mans pēdējais gads. Un uh, tad, kad sāku strādāt, mums bija mums gadreiz nebija rezervju. Tagad mums ir viena gada rezerve, kas nav daudz, bet kas ir visnotaļ pieņemami mūsu tipu organizācijai. Saprotu, ka šī situācija ir jāstabilizē, un dažos gadījumos mums situācija vēl ar vienu ir smaga un nevaram uzlabot organizācijas finansējumu. Par eh, valstu atskaitēm. Situācija ir tāda, ka dažādās jurisdikcijās tiek eh, izmantoti uh, atšķirīgi standarti nodokļu mērķiem, pat ja šīs valstis ir pieņēmušas ieferes, un arī detaļas um, ir atšķirīgas. Valstu atskaites iespējams varētu tikt attīstītas, bet tas īsti neatbilst mūsu veiktajam darbam. Es uh, negribētu teikt, ka tas nav svarīgi. Es, protams, saprotu, ko jūs mēģinat panākt, bet uh, Uzskatu, ka te ir runa par valsts politiku, nevis par grāmatvedības standartiem. Mūsu mērķis nav radīt pamatu nodokļu sistēmai. Kā jau es minēju savā pirmajā uzrunā, mēs vēlētos, lai eh, šie standarti tiktu pieņemti šī gada laikā. Paldies, Mihāls Reimons. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt paldies par to, ka jūs regulāri šeit ierodaties un diskutējat ar mums. Arī tādēļ, ka e, es lielu daļu no budžeta piešķir, un līdz ar to domāju, ka ir svarīga šī labā komunikācija. Paldies par jūsu stāstīto pieci konkrēti jautājumi, lai precizētu un papildu jautājumus uzdot. Par pārvaldību ESB sastāvā parlaments prasīja, lai pārstāvēts būtu arī maz, mazo patērētāju uz, uh, organizācijas, mazie vidēji uzņēmumi un citi. Un atbildē jūs rakstat, ka tikai uh, pāris uzņēmumu uh, tam atbilst. Kā izskatās tajās, ši, tiks šajās grupās, ko parlaments ir prasījis iekļaut? Papildi jautājums. Jūs noteikumos ir rakstīts, ka, ka IFRS. Uh, 30% sieviešu jā, iesaista. Tas nav izpildīts, vai ir kādi plāni, lai vismaz šo kvotu nākotnē izpildītu? Trešais jautājums par monitoringa padomi. Jūsu atbilde ir tāda, ka jābūt uh, aktīvai rolai, uh, no lomai kā komisijai un gribētu precizēt jūs atbildi šajā jomā. Un divi saturiski jautājumi. Runājot par uh, problēmām, kādas ir ar finanšu krīzi un uh, sabiedrībām, kas ir domāts noteikti mērķu pildīšanai, mēs esam sapratuši, ka uh, pārstrādātais IFRS standarts IFRS 10 uh, būs uh, ar jauniem noteikumiem, un jūs atbildēs, uh, tas tā nav, vai mēs saprotam pareizi, vai kā saprast šo jauno interpretāciju. Un pēdējais jautājums - klimata aizsardzība. Parlaments ir prasījis, lai uh, klimata risku novērtējums tiktu iekļauts darba programmā, un no atbildes var saprast, ka tikai daži ļoti ierobežotu līdzekļi e, tiek veltīti šo jautājumu pārskatīšanai un skatīšanai, tas tā ir vāja atbilde, tas nepilda parlamenta prasības. Vai uh, plānots ir kaut kas, kas uzlabotu šo situāciju? Paldies! The, uh... Varbūt es varētu sākt ar pēdējo jautājumu par uh, klimata risku. Protams, ka mums nav vajadzīgo zināšanu, lai rakstītu standārtus par šiem jautājumiem, taču ievadā es teicu, ka mēs saprotam, ka visā pasaulē arvien vairāk ir uh, jūtama vajadzība pēc integrētām atskaitēm, tā skaitā arī par klimatu, un varbūt mēs varētu spēlēt uh, savu lomu, mēs varētu izveidot ietvaru, kur uh, uzņēmumi varētu arī atskaitīties par jautājumiem, kas nav mūsu pieredzē, nav mūsu kompetencē, bet kas varētu nākt par labu investoriem ikvienam, kas eh, grib to lasīt. Nu, netiešā veidā mēs varam mēģināt kaut ko darīt. Arī pašos standartos ir vēl daudz darāmā, piemēram, jautājums par uh, aktīviem, pazudušiem aktīviem. Uh, Tad mums ir jāskaidro, ko darīt šādos gadījumos uzņēmumiem, kā to atspoguļot aktīvu eh, pārskatos. Par IASB sastāvu. Mēs neesam pārstāvju organizācija vai reprezentatīva organizācija. Mums ir jānodrošina, lai valde būtu neatkarīga, lai viņi paši darbotos neatkarīgi. Bet var jums pastāstīt, ka mums vienmēr ir bijuši regulātori. Uh, Un uh, pirms kļuvu par IASB priekšsēdētāju, es biju Nīderlandes tirkus regulators. Tāpat arī darbojos pie investoru aizsardzības. Tātad uh, manā DNS bija uh, pensiju uh, investīciju aizsardzība. Mēs ļoti daudz domājam par sabiedrību un par uh, sabiedrības nepieciešamību pēc atbilstošas grāmatvedības. Kā jau es atbildēju, uh, savās atbildēs pieciem, sešiem valdes locekļiem ir pieredze uh, strādājot valsts sektorā. Pašlaik mums ir 13% sieviešu starpnieku. Piekrītu, ka ar to nepietiek, bet situācija ir uzlabojusies, izsalīdzinu ar piecu gadu pagātni. Vicepriekšsēdētāja ir sieviete, mums ir arī trīs uh, Uh, valdes loceklas sievietes. Es gribētu pareģot, ka pēc pieciem gadiem uh, mums būs pusi uz pusi dzimumu līdzsvars. Mans personāls pārsvarā ir sievietes. Es domāju, ka nākotnē panāksim pilnīgu līdzsvaru. Jautājums par IFRS atklāt sakot nesapratu, ko jūs gribējāt prasīt. We understood that uh, Mēs sapratām, ka pēdējos gados jūs esat minējuši, ka jaunais IFRS 10 standārts bija risinājums problēmām sabiedrībām. Let's do this again. I cannot answer that. Yeah? Okay, thank you. Thank you very much. I don't see other requests for... Nē, redzu, ka kāds vēlētos izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Pervanš Berēs, pavisam ātri. Jā, es izmantošu uh, iespēju. Tas nebija klīrings, bet līzings. Ļoti aktuāls jautājums. Un uh, Uh, valsts pa valsti uh, ieteikumiem, un es nepiekrītu tam, ko jūs teicāt, un es neesmu, uh, ne, neesmu vienīgā. Jūs runājat par to, ka ir politiski lēmumi. Un uh, Mišels Prādā arī to teica, jūs, jūs finansējums arī ir uh, valsts finansējums. Un mūsu pieprasījums uh, par caurskatāmību uh, valsti pa valstī Lai to uh, redzētu, ir nepieciešama grāmatvedība valsti pa valstī. Un uh, jā, šādi tikai atsevišķi punkti tiek publiskoti vai arī uh, uh, attiecībā no dažādiem produktiem gūtie uh, uh, labumi un pat arī nenodokļu ziņā. Uh, dalību valstu aktivitātes, ja mēs salīdzinām valsti ar valsti un starptautisko sabiedrību, mēs prasam no tās vienības, kāda jūs esat, lai tā strādātu efektīvāk. Varbūt, ka lielie četri grāmatveždības kontekstā to neprasa, bet man liekas, ka šīs diskusijas ap uh, IFRS 8 revīzijas uh, ietvarā ir sabiedrība, kurā uh, vajadzētu padziļināt uh, veidu, un es gribētu zināt, ko vairāk, kā jūs strādājat un kā jūs darbojaties. If, if... Vaidos, ka es sākšu atkārtoties, ja mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumu vēlreiz. Like I... Um, Saprotu, kāpēc jūs vēlaties, lai mēs to darītu, un arī ir daudz valstu iestāžu, kas uh, nevēlas, lai mēs to darītu. Tāpat, ja runa par finanšu atskaitēm, nemaz nerunāšu par, še, par šiem, par šo lielo četrnieku, bet jautājums par uh, finanšu atskaišu sadalīšanu pēc valstīm Nu, tas novest pie tā, ka finanšu atskaitas būtu milzīgs pēc apjoma, un tieši tāpēc mēs to pašlaik neizskatām. Well, in, in of, uh, moment, uh... Pašlaik tas ir Eiropas Savienības ziņā. But, but Bet kas bija tieši jautājums attiecībā uz līzingu? Kāds ir jūsu priekšlikuma vispārējais mērķis? Domāju, ka tas ir uh, viens no svarīgākajiem jaunievedumiem grāmatvedībā. Pašlaik saistības nav skaidri redzamas, un bieži vien tās mētiecīgi tiek izņemtas no bilances. Tagad tās kļūs skaidri redzamas bilancē, un Tāpat arī mēs labāk redzēsim atšķirības starp līzingu un iepirkumiem. Šeit nebūs nekādu priekšrocību attiecībā uz līzingu. Tātad līzingam nebūs priekšrocība tādā ziņā, ka būs vēme līzingu izvēlēties, lai tas neparādītos grāmatvedības atskaitēs. Lielas paldies par šo viedokļu apmaiņu. Protams, ka mēs varētu vēl turpināt šo dialogu, runājot par konkrētiem jautājumiem jo īpaši šīs valstu atskaites, bet jebkurā gadījumā liels paldies par jūsu sadarbību. Un mēs ar prieku tiksimies ar jums vēlreiz. So we can move to... Tātad varam turpināt. Tas ir 15. darba kārtības punkts. Deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbaude. Šodien liksim uzsvaru uz nesen pieņemtajiem IDD apdrošināšanas sadales direktīve Un tāpat arī ir vairāki īstenošanas pasākumi, kas uz to attiecas. Es vēlētos mūsu vidū sveikt Natāliju Beržē. Viņa pārstāv um, komisiju un Kaķa Pūrceva no patērēto aizsardzības departamentā EIOPA aģentūrā. Tāpat ir klāt arī viņu darbinieki. Protams, arī referents. Šī ir mūsu 26. pārbaude pār deleģētajiem aktiem un īstenošanas pasākumiem. Domāju, ka šis jaunovedums mūsu darba organizācijā ir ļoti labs. Galu galā te ir runa par ļoti būtisku Eiropas Savienības likumdošanas darbību, un es uzskatu, ka mēs nodrošinam līdz ar to parlamentam iespējas labāk veikt savas pārbaudas funkcijas. Šodien, kā jau es minēju, mēs liksim uzsveru uz IDD. 2016. gada februārī EIOPA saņēma mandātu no komisijas sniegt tehniskas konsultācijas par iespējamo deleģēto aktu saturu. Pēc konsultāciju posma EIOPA publicēja uh, savu tehnisko vadlīniju projektu. Un ir sagaidāms, ka uh, tehniskās vadlīnijas tiks pieņemtas nākamnedēļ līdz uh, komisijas noteiktajam termiņam. Deleģētie akti attiecas uz uh, produktu uzraudzību un pārvaldību, kon interešu konfliktiem, produkta piemērotībai potenciālajiem klientiem. Tātad visi ļoti svarīgi jautājumi. Eiropai vajadzēja arī sagatavot standartizētu prezentāciju par apdrošināšanas informācijas dokumentiem, apdrošināšanas līgumiem, un tas bija jāveic īstenošanas standarta veidā līdz 2017. Eh, gada 24. februārim. Tāpat arī EIOPA uzsāka konsultācijas, lai uzklausītu iesaistīto pušu viedokli par vadlīnijām un lai noteiktu, vai konkrēti apdrošināšanas investīciju produkti tiek uzskatīti par komplicētiem vai nē. Tika sagatavots arī informatīvs dokuments ekonkomitejas dalībniekiem, kas tika izplatīts pirms šīs sanāksmes. Mūsu darba kārtība būs lūk kāda. Vispirms uzklausīsim Kaķu Vurcu, pēc tam Natāliju Beržē. Katrai tiks dotas apmēram 5 minūtes. Un pēc tam izteiksies mūsu deputāti. Lūdzu, Kaķa Vurca pirmā. Yeah. Paldies, godājumi Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es vēlētos pateikties ekonu komitejas eh, deputātiem par iespējos informēt par EIOPA otrā līmeņa pasākumiem. Kā jau jūs minējāt, apdrošināšanas sadalas direktīva IDD e pieprasīja, lai tiktu sagatavoti eh, tehniski dokumenti par īstenošanas pasākumiem, kas ir jāveic komisijai. Šajā sakarībā patērētāja aizsardzība ir uh, pati būtiskākā Eiropa politikas darbā. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu sniegt aktīvu ieguldījumu vienoto noteikumu grāmatā par patērētāju aizsardzību, kāda ir pieņemta Eiropas Savienībā. Mūsu priekšlikumus vajadzētu apstiprināt Eiropa valdei 30. janvārī, un tāpēc Mana šīs dienas runa, protams, ir atkarīga no tā, vai valde apstiprinās šos dokumentus vai nē. Mēs saprotam, ka iesaistītās puses ir paudušas pāžas, jo īpaši par laika grafiku, bet mēs esam apņēmušies ievērot gan komisijas termiņu, tātad 1. februārs attiecībā uz tehniskajām atlīnijām, un arī 23. februāris attiecībā uz AIPIT sagatavošanu. Es vēlētos arī uzsvērt, ka mūsu pārskatītajos priekšlikumos ir paredzētas arī um, ievērojamas publiskās konsultācijas. Mums ir bijušas rakstveida konsultācijas, un arī attiecībā uz tehniskajām konsultācijām mēs esam tiešsaistē veikuši uzklausīšanu, un mums bija arī šeit uzklausīšana septembrī. Ja runa par ITS, esam uh, veikuši patērētāju testēšanu un esam arī sagatavojuši detalizētus ietekmes izvērtējumus. Par saturu. Uh, Gribētu koncentrēties uz eh, tehniskajām vadlīnijām eh, deleģētajiem aktiem. Pirmām kārtām ir jāņem vērā interešu konflikti. Eiropa uzskata, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai tiktu sagatavoti skaidri noteikumi par identifikāciju un uh, interešu konfliktu uh, risināšanu, tā lai tiktu aizsargātas patērētāja intereses. Tāpat arī gribētu uzsvērt, ka Eiropa ir neatkarīgs viedoklis par uh, apdrošināšanas sadalas uzņēmējdarbības modeļiem. Un mēs neuzskatām, ka vajadzētu balstīties uz maksu, uz, uz maksu balstītu apdrošināšanas modeli. Daži pauda viedokli, ka e, Eiropa mēģina izvairīties no slēptiem maksājumiem. Mēs esam pielāgojuši savas konsultācijas, lai uh, tas tā nebūtu. Tātad mēs esam uzrakstījuši, ka interešu konflikti pastāv, ja tiek eh, saņemti šādas, ja tiek saņemta šāda stimulējoša maksa. Mēs saprotam, ka ir īpaši standarti attiecībā uz kvalitātes pastiprināšanas eh, iespējām, kas ir iekļautas MIFID 2. Tāpat arī mūsu priekšlikumos ir iekļauts kritēriju saraksts, kur mums ir jādomā par kaitīgu ietekmi, kāda varētu būt šādiem maksājumiem. Šī saraksta mērķis ir parādīt, ka pastāv iespēja, ka patērētājiem tiks nodarīts kaitējums, ja tiek saņemti šādi maksājumi. Esam arī grozījuši eh, savus priekšlikumus, nosakot, ka Šeit ir jāņem vērā vispārēja analīze, kur ir iekļauti visi faktori, kas varētu palielināt vai samazināt šo kaitīgo ietekmi. Mēs esam arī nodrošinājuši, lai tiktu sagatavoti vajadzīgie organizatoriskie pasākumi gadījumā, ja ir konstatēta šāda kaitīga ietekme. Attiecībā uz uzraudzību un pārvaldību mēs uzskatām, ka ir jāņem vērā patērētāju intereses visā produkta dzīves ciklā. Vienlaicīgi mēs saprotam, ka ir vajadzīgs arī samērīgums. Ir jānodrošina plašs apdrošināšanas produktu spektrs visā tirgū. Ja runa par mērķi tirgu, mēs uzskatām, ka ir jāpievērš uzmanība riska profilam un arī uh, apdrošināšanas produkta komplicētībai. Esam palielinājuši arī slieksni, kad apdrošināšanas starpnieks tiek uzskatīts par apdrošināšanas produkta radītāju, un es arī noteikuši pienākumu noteikt eh, šos negatīvos sliekšņus, kad tas ir īpaši būtiski no patērēta aizsardzības viedokļa. Attiecībā uz piemērotību un eh, informāciju patērētājiem mēs esam pielāgojuši savus priekšlikumus, eh, lai nodrošinātu lielāku patērētāju aizsardzību. Un tāpat, ja ir runa par investīciju produktiem, kas ir saistīti ar apdrošināšanu, esam ievērojami labojuši sarakstu ar kritērijiem, tā lai tiktu ņemtas vērā apdrošināšanas sektora īpatnības, jo īpaši ņemot vērā MIFID 2 prasības. Attiecībā uz AIPIT mēs uzskatām, ka šis darbs ir ļoti nozīmīgs, jo ir jādod iespēju patērētājiem vienkārši salīdzināt dažādus piedāvātos produktus un izdarīt eh, informētu izvēli. Uh, Rieģējot uz komentāriem konsultācijās, mēs esam nodrošinājuši, lai EIPIT būtu vēl piemērotāks patērētājiem, lai tiktu ņemta vērā pašreizējā digitālā pasaule un tiktu sniegts vairāk informācijas. Attiecībā uz garumu mēs pieļaujam I4, bet domājam, ka arī I3 ir piemērots gadījumā, ja uh, tas atbilst uh, konkrētajam procesam. Uh, Tāpat arī mēs vēlamies, lai patērētāji saņemtu visu vajadzīgo informāciju vienā dokumentā. Noslēgumā mēs uzskatām, ka mēs esam uzklausījuši iesaistīto pušu paustās bāžas konsultāciju periodā un esam ieguldījuši daudz pūļu, lai šīs bažas kliedētu. Vienlaicīgi mēs mēģinam nodrošināt ļoti augstu patērētāju aizsardzību. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka Eh, tehniskās konsultācijas un eh, sagatavotās rekomendācijas ir ļoti labs pamats tālākajiem deleģētajiem aktiem. Lielas paldies! Došu vārdu tagad Natālijai Beržē. Thank you very much, uh, Chairman Gualtieri, for inviting. Paldies, priekšstādā kungs, paldies, Gualtieri kungs, uh, ka jūs uh, ielūdzāt uh, Eiropas komisiju, lai uzklausītu to, izstrādājot tik ļoti nozīmīgu likumdošanu par uh, apdrošināšanas eh, jautājumiem. Sākumā gribu teikt Ajopa par izteikti veiksmīgo darbību. Tā ir paveikta ļoti labi sadarbojoties un gatavojot eh, dokumentus. Sākumā aprakstīšu vispārējo ietvaru, kas ir novedis eh, pie uh, direktīvas par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu pārstrādi. Uh, Iesaistītās puses ir uh, paudušas bāžas par uh, termiņu plānu, arī Katja par to runāja, komisija un Jopa ir kopā strādājušas un darījušas visu, lai iesaistītās uh, puses saņemtu tik daudz laika, cik vien iespējams, lai varētu piemērot savu darbību. Un tagad uh, par IDD direktīvas. Uh, īstenošanu, mēģinām palīdzēt dalību valstīm strādāt, lai īstenošana notiktu līdz 2018. gada februārim. Pirmo um, darba semināru organizējām rudenī, un tagad martā būs uh, vēl viens ekon komitejas sekretariāts. Uh, protams, arī ir uh, laipni lūgsts uh, piedalīties uh, šajos uh, īstenošanas darba semināros. Lai atvieglotu IDD direktīvas ieviešanu, esam izstrādājuši pieprasījumu tehniskai palīdzībai, cik tālu tas bija iespējams jau iepriekš, un AJOPA arī esam par to informējuši, kā piemēram 24.02.2016. dokumenti tika nosūtīti, tātad. Tā, Tas ir agrākais iespējamais termiņš, un tāpat arī AIOPA viņa tehniskais padoms ir prasīts pēc iespējas ātrāk līdz 1. februārim vai 23. februārim esam lūguši sniegt mums dokumentus. Pēc tehniskās palīdzības, ko esam saņēmuši no AIOPA un šīm konsultācijām, arī no mūsu puses daram visu, lai noslēgtu mūsu deleģēto aktu un uh, tās tiesības, kādas likumdevējs ir devis mūsu rokās tās īstenojumam. Produktu pārvaldība un uzraudzība esam to uh, izmantojuši, lai novērtētu piemērotību, tehniskos uh, standartus par prezentāciju, formātu, apdrošināšanas uh, produktu, informāciju par nedzīvības apdrošināšanas piedāvājumu. Mēs domājam, ka šie īstenošanas pasākumi ir ārkārtīgi nozīmīgs elements, lai a, apdrošināšanas a, š, šo direktīvu pēc iespējas labāk izpildītu. Ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk saņemt informāciju, lai visas iesaistītās puses pēc iespējas ātrāk varētu piemērot savu darbību un lai tas notiktu pēc iespējas ātrākā termiņā. Mūsu deleģētie akti tiek īstenot un tāpat arī tehniskās normas tiem ir jāsniedz pēc iespējas lielāks labums iesaistītajām tirgus aktieru apvienībām un arī likumdevējiem tiek stiprināta juridiskā puse, juridiskā drošība. Tāpat visu darbības mērķis ir patērētāja aizsardzība visaugstākajā līmenī un patērētāja autonoma darbība. Vēl kāds punkts, kas būs referents mūsu skatījumā, tas ir saistīts ar to, ka a, gatavojoties uz a, deleģēto aktu mēs ārkārtīgi eh, precīzi esam strādājuši ar eh, tekstiem. Tā ir mūsu absolūtā eh, referents, proti pirmā līmeņa pamata bāzes direktīvas teksts. Un mēs ļoti precīzi raudzīsimies uz to, lai tiktu novērsti jau kādi riski attiecībā uz to, ka delģētie akti varētu atšķirties no pamata, jeb bāzes delģētā akta. Mēs a, esam pateicīgi AJOPA par tehnisko padomu, kad būsim saņēmusi šos tehniskos a, padomus, uzreiz reaģēsim, lai pēc iespējas ātrāk delģēto tieslietu akti varētu pieņemt komisijā. Protams, ka arī turpināsim sadarboties ar mūsu kolēģiem Eiropas parlamentā, lai šo deleģēto normu aktu vienkāršotu un lai tirgu strādājošie pēc iespējas ātrāk saņemtu pilnīgu skaidrību par jaunajiem noteikumiem, ka jānovad pie lielāk, augstākās pa, iespējamās pakāpes patērētāju aizsardzībā. Paldies! Paldies komisijai! par mm, to, kā ar ASV arī noslēgusi atbilstošos nolīgumus. Tagad Langen kungs referents. Paldies priekšsētāju kungs, turpināšu tur, kur Beržē kundze noslēgumā lika uzsver. Mēs kā parlamentārieši esam centušies ilgi sasniegt vienošanos, esam vienojušies ar padomu, un tas nebija vienkārši. Es arī no AJOPAS sagaidu, ka tad, kad būs uh, pieejams uh, projekts ar visu to darbu, kas ir arī īstenošana, mēs sagaidām, ka tā ievēros pirmo līmeni, jo pirmie uh, uh, projekti es jau novembrī uh, AJOPA priekšstādātājiem rakstīju, 15. decembrī viņš man atbildēja. Un atbilde ir, nu, teikšu, kā ir diezgan nesaistoša. Un parlament, tam ir taisnība, bet tie projekti, kādi ir, dažos punktos atšķiras. Nosaukšu piecus no tiem. Pirmais, arī par to tikko, tikko runāts, tie ir, um, nu tā teikt, izdevīgie punkti. Ir jānodrošina, lai būtu provi, provizijas bāze apdrošināšanas pakalpojumu pārdevējiem. Mm, šeit ir dažādi temati bijuši. Ja un pirmajā līmenī nav aizliegt saņemt a, provīziju, respektīvi būt labumu. Ne, kamēr tas nav, m, tam nav negatīvas ietekmes uz a, a, klientu, un dalībvalsts var ieviest savukārt aizliegumu šādai rīcībai. Ko AJOP ir izdarījis ar tā saukto melno sarakstu? Tas ir šis negatīvais uh, saraksts, un tas nav atbilstoši noteikumam. Ja jau nav pozitīvā saraksta, tad AJOPai jāpublicē kritēriji, un ne tikai vienkārši a, izslēgšanas iemesli. Kritēriji ir jāformulē atbilstoši projektiem, un tad mēs varēsim piekrist. Otrs punkts - interešu konflikts. Jā. Šeit atkal tiek mēģināts MIFI 2 jaukt ar AEDD, IDD. MIFID 2 tiek ļoti skaidri runāts par potenciāliem interešu konfliktiem, un šajā uh, rindkopā IDD vai uh, Eiropas deputāti depozītu apdrošināšanas dokumentos ir ļoti skaidri, tas ir jāīsteno. Nākamais AIOPA un vadības pasākuma. AIOPA ieved negatīvo mērķi, kas nozīmē, ka apdrošināšanas šādas produkts nevar pārdot ārpus šādas mērķa auditorijas, bet tas arī neatbilst mūsu uh, noteiktiem noteikumiem. Un pēdējais, AIOPA uh, nenodala pilnīgi skaidri tos, kas uh, apdrošināšanas produktu izveido un to pārdod. Līdz ar to ir tāds risks, ka uh, starpnieki pret tiem izturēsies tieši tāpat kā pret tiem, kas apdrošināšanas produktu izveido Un mans pēdējais punkts, ja tas nebūs tā uh, darīts, kā pirmajā līmenī tiek prasīts, tad es neredzu nekādu iespēju Eiropas parlamentā deleģēto uh, aktu pieņemt. Mēs esam uh, prakticējuši to, piemēram, pagājušajā nedēļā ar um, nodokļu āžu um, melno sarakstu, un ja tas netiek ieturēts, tad tā arī rīkošamies tagad. Tādēļ lūdzu komisiju un AJOPA Nu, lai tā pēc iespējas ievērotu pirmā līmeņa noteikumus un lai mēs nevis 2017. gada vasarā saņemtu prezentāciju par deleģēto aktu un lai mēs varētu to vasarā pārbaudīt. Tad to uzreiz nosūtīsim atpakaļ. Tātad lūgumu savām pusēm pirmkārt nekādas kā vēršanās. Uh, neievērojot pirmā līmeņa prasības. Un otrkārt, komisijai lūdzu parūpēties par to, lai parlamentam būtu pietiekami daudz laika konsultācijām visā. Citādi. Es saprotu, ka darbs ir sarežģīts, bet tas prasa to, lai komisija, kas, kā es dzirdēju, to labprāt vēlas, bet lai arī AIOPA un komisija, lai ievērotu pirmā līmeņa prasības. Paldies! Thank you! Paldies! Liels paldies referentam! Es domāju, ka viņš bija pietiekami skaidrs savos izteikumos, un arī mūsu līdzšanējā darbība pierāda, ka parlaments ir gatavs noraidīt deleģētos aktus, ja tos neuzskatām pa, um, ar, par atbilstīgiem pirmā līmeņa pasākumiem. No sociāldemokrāta grupas, uh, kurš izteiksies ēnu referentes vārdā, Tailers kundzes vārdā, Pervanš Beres lūdzu bet arī Sankungs ir eh, sarakstā. Es šodien esmu Katrīna Stīlēra. Nu, nē, Katrīna Stīlēra um, būtu atbalstījusi mūsu referentu noteikti, nu, vismaz trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir praksa, kāda ir iniciēta šī mandāta laikā par deleģētajiem aktiem Un esam pierādījuši to vairāk kārt. Un komisijai vajadzētu saprast, ka uh, parlaments ļoti uh, vērīgi strādā, raugoties uz deleģēto aktu, saturu kādi tie ir un definēti attiecībā uz pirmo līmeni. Un uh, šajā jautājumā Stēlers kundze uzdot jautājums par koherenci starp delģētajiem aktiem. Runājot par šo mandātu, un aptvērumu, kāds ir komisijai un AJOPA. Viņi ir satraukusies par nelielo aktieru darbību un deleģēto aktu attiecību uz priekšlikumu. Tāpat arī ir neskaidrības par dažādo iesaistīto aktieru atšķirībām, piemēram, arbitrāžu starp uh, um, un samārojumību uh, starp uh, patērētāju aizsardzību un uh, dažādo uh, apdrošināšanas produktu izplatīšanu. Un, uh, nu, tas jau tā ir bieži, bet es iedomājos, ka Katrīna Stāle ir tāpat kā mēs visi, uh, ir uh, to ļoti uh, iespaido tirgus. Uh, uh, aktieri un kavēšanās ar likumdošanas uh, ir jāuzklausa visas, jo tiek izteikti tādi uh, argumenti, kas ir nozīmīgi, un tādēļ uh, ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai komisija būtu uzmanīga attiecībā uz šiem punktiem, kas ir uh, uh, noteikti. Un es domāju, ka Katrīna Stāler būtu uzstājusies tieši šādā pašā izpratnē. Paldies! Paldies, Ešlī Foks, EKR grupas vārdā. Thank you, Chairman. And... Paldies. Eh, paldies arī komisijas un AJAPAS kolēģiem, ka viņi ir ieradušies šodien pie mums. Mani eh, nodarbina tas, ka tās laika grafas, ko Eiropa ir pieņēmusi, eh, tas satrauks visu nozari un tas aizņems 12 līdz 18 mēnešus, lai veiktu vajadzīgos testus un ieviešanu. Uh, Laika grafiks, kas tagad tiek piedāvāts, eh, izskatās ir mazākā seši mēneši, kas neļaus pienācīgi pārbaudīt sistēmu un nodrošināt, ka patērētāji ir aizsargāti. Tātad jautājums Ajopai, vai jūs esat apmierināti ar pienācīgu dialogu ar visām iesaistītajām pusēm, jo īpaši ar maziem uzņēmumiem, eh, kuri no tā plaši tiks ietekmēti, un eh, varbūt, ka viņi nespēja tik ātri rēģēt kā lieli uzņēmumi. Uh, Nesmu arī apmierināts ar uh, patērētāju testēšanu, ko ir veikusi AIOPA pirms konsultāciju fāzes. Tā nebija pietiekama apjomīga. Un uh, šeit ir rūpīgi jāizvērtē tas, ka iPad uh, šīs apdrošināšanas uh, produkta informācijas dokuments tiks prezentēts uh, tiešsaistes produktiem, piemēram, uh, Tas ir paredzēts mazumtirdzniecības patērētājiem un nebūs piemērots citiem produktiem, kam ir mazāka personalizācija un tur ir daudzveidīgi risku segumi. Lūdzu, Ajopa, precizēt šo jautājumu. Uh, Un visbeidzot, priekšsādātāji, tāds vispārīgāks jautājums, ko, ja nemaldos, pieminēja arī iepriekšējā runātā, ir svarīgi, lai AIOPA nenovirzītos no pirmā līmeņa teksta un neietu tālāk par to, par ko vienojās uh, eh, līdzlikuma devēji. Tekstā ir atsauce uh, uz melno sarakstu definēt, eh, kas ir eh, interešu konflikti un aizliegtu eh, pārdošanu ārpus mērķa tirgus. Tas viss pārsniedz pirmā līmeņa prasības. Es gribētu saņemt tā jopas un varbūt arī komisijas skaidrojumu, kāpēc viņi iet iekšā teritorijā, kurā mēs viņiem neļāvām doties. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Neredzu goju pārstāvjus, ne arī Alde pārstāvjus. Lamberts kungs, jūs runāsiet Sven Gigolda vārdā droši vien. Lūdzu, jums vārds. Es solīju Svenam, ka 11. reize, eh, kad viņu aizstāja, būs bez maksas, bet līdz tam es eh, viņam likšu maksāt par katru reizi iedvesmojos no Londonas Citijas eh, um, juristiem, uh, nosakot, uh, cik viņam prasīt, bet nesakiet viņiem, es viņu pārsteigšu ar šo rēķinu. Es lasīšu to, ko Svens ir sarakstījis. Tātad ieviešanas darbs, runājot par apdrošināšanas izplatīšanas direktīvu, tiks veikts tad, kad um, ieguvumi vēl nebūs pienācīgi apdrošināšanas tirgu, un jo īpaši, ja mēs raugāmies, ka mazumtirdzniecības apdrošinātāji saskaras ar tādu uh, zemes peļņas, bet augstu izmaksu vidi, tātad viņi ir tie, kas iz, izjūt šo spiedienu, kamēr starpnieki un uh, līdzekļu pārvaldnieki uh, tiek cauri sveikā uh, un uh, iztiek ar pieejamiem līdzekļiem. Un šī uh, Eh, problēma novadīs pie lielākas nabadzības un samazinās dzīves līmeni pilsoņiem, no otras puses pieredze tādās dalībvalstīs kā Zviedrijā pierāda, ka efektīva likumdošana, kas saskaņo patērētāju un produktu sniedzēju intereses, ka tas ir iespējams, var samazināt cenas par labu patērētājiem, plašam eh, apdrošināšanas produktu klāstam no dažādiem piedāvātājiem. Tāpēc ir pienācīgi jāievieš IDD, kas balstās uz likumdošanas tekstu, ko pieņēma parlaments padomu un komisija, lai sniegtu efektīvu ieguldījumu patērētāja aizsardzībā. Un otrā līmeņa uh, prasības būtu jāizmanto, lai neuzliktu pārāk lielu slogu tirgus dalībniekiem un lai nodrošinātu vienotus spēles noteikumus dažādos finanšu sektoros. Uh, Turklāt būs arī svarīgi, lai institūcijas un iesaistītās puses, kas iedarbojas, eh, iesaistās darbu, darbībās, piemēram, IOP, e, Eiropas komisija un dalībvalsts, eh, lai viņi nepakļautos nozars pārstāvju prasībām, eh, jo mēs zinām, ka šīs balsts ir ļoti skaļas, un šeit varētu vajadzētu domāt par patērētājiem un IDD vajadzētu nodrošināt to, ka patērētāji vairāk iegūst no savām investīcijām no vienotā tirgus. Mēs atbalstām Ajopas augstu līmeņu principu ieviešanu, lai nodrošinātu, vai uh, kādam produktam ir negatīva ietekma uz patērētāju. Uh, Tādējādi var uh, mazināt tādas darbības, kas var nākt par uh, sliktu patērētājiem. Mēs gaidām, ko uh, darīs iesaistītās puses, uh, uh, nodrošinot patērētāju aizsardzību un vienotu spēles noteikumus uh, konkurējošiem produktiem. Āmen. Yes, Tagad būs brīvā mikrofona procedūra un pirmais runātājs Alfreds Sāns, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Atkarībā no tā, kā uh, mēs līdzlikumdevēji regulēsim apdrošināšanas uh, nozari, tas viss ietekmēs uh, apdrošināšanas patērētājums. Tomēr ir jāpaturprāt arī regulārās izmaksas. Uh, Eh, ja mēs izvēlēsimies vienotu modeli visiem, tad tas var nākt par sliktu daļai patērētāju un eh, nenodrošinās vienotu spēles noteikumus visus eh, tirgus, visiem tirgus dalībniekiem. Bet tā kā tagad uh, AIOPA uh, strādā pie saviem ieteikumiem, balstoties uz kuriem komisija izstrādā savus ieteikumus, gribu atgādināt, uh, ka uh, apdrošināšanas uzņēmumi mēdz būt arī ļoti mazi mikrouzņēmumi, tas attiec uz Maltu, bet uh, arī citās salās un izolētos reģionos droši vien tas tā ir. Un tāpēc deleģētiem aktiem būtu jābūt eh, atbilstošiem, elastīgiem eh, un jābūt piemērotiem tiem, kam tie ir jāievieš. Uh, Un jādomā šeit īpaši par šādiem maziem starpniekiem. Teksts, kas eh, piedāvāts, eh, nav pietiekami elastības. Ņemot vērā proporcionalitātes eh, principu, jānodrošina arī ehm, tāda situācija, lai arī mazie un mikro uzņēmumi varētu uh, Eh, īstenot prasības eh, viņiem pienācīgos parametros, proti mikroparametros. Tas, kas tagad eh, tiek piedāvāts, būtu tāds liels administratīvais sloks, kas neļautu šiem uzņēmumiem pienācīgi piedalīties tirgū. Daudzi operatori manā uh, valstī ir eh, man brīdinājuši par šādu problēmu un vienkārši jūs gribu informēt par to. Šo problēmu var atrisināt, piemērojot vienkārši veselo saprātu un padomājot par to, kā maz apjoma uzņēmumiem uh, ir jādarbojas šajā tirgu. Paldies! Un... Veikungs, lūdzu, Brian. Liels paldies, priekšsēdētāji. Negribu izteikties pārāk ilgi, bet es gribēju vienkārši uh, skaļi pateikt, ka atbalstu referentu un viņa komentārus. Viņš ir norādījis uz piecām atsevišķām jomām, kurās viņaprāt un manuprāt, un arī daudz deputāti viņam piekrīt, e, tagad e, tiek pārsniegts pirmā līmeņa mandāts, kas tika sniegts EIOPA attiecībā uz to regulu, kur apspriežam, un tas ir ļoti nopietnas jautājums. Pavisam nesen uh, komitejā mēs nepieņēmām deleģēto aktu, kas mūsuprāt uh, būtiski atkāpās no pirmā līmeņa uh, sastāva, un uh, tas ir ļoti svarīgs princips, kas droši vien būs jāizmanto arī šajā gadījumā, ja nesaņemsim atbilstošu atbildi no jaupa. Es saprotu, kādas ir viņu problēmas, arī komisijas problēmas, šai ir jābūt līdzsvarotai pieejai. No vienas puses, kā pēdējais runātais teica, uh, Eh, ir ļoti daudz uh, mikro uzņēmumu, kas darbojas kā starpnieki eh, ļoti uh, asas konkurences apstākļos. Tā pašā laikā ir arī pamatotas patērētāju bāžas, kas vēlas pienācīgu aizsardzību šajā jomā. Un tāpēc mums ir pilnīgi noteikti jānodrošina šeit pienācīgs līdzsvars starp abām šīm pusēm un jānodrošina, lai IDD darbotos labi uh, šajā kontekstā. Uh, Es domāju, ka ir svarīgi, lai eh, mēs neizmantotu to kā IDD atturošu, ieviešanas atturošu aspektu, un eh, vairāk ir jāņem vērā tieši šis mazo un mikro uzņēmumu aspekts, eh, lai nodrošinātu, ka viņi patiesībā var radīt produktus, kas atbilst prasībām. Kā jau es teicu, ir jādomā par to, vai tiešām ir jānošķir uh, apdrošināšanas klases, uh, um, piemēram, dzīvības apdrošināšana un citi produkti. Un visbeidzot, atbalstu to, ko teica Foksa kungs par laika grafiku. Tas tiešām ir nepieņemam, ka sešu mēnešu periods tiek paredzēts uh, ieviešanas fāzai. Es neuzskatu, ka tas ir realistiski. Uh, ne nozars pārstāvjiem, ne arī, kā viņš teica, patērētājiem un arī regulātoriem, jo to nevarēs paspēt notestēt, un par to mums ir noteikti jāpadomā, pirms tiks pieņemts galīgais lēmums. Paldies! Thank you. Uh, so we can... Paldies! Tad mēs varam atkal dot vārdu Ajopa vai komisija, kas grib stākt. Ajopa? Um, Paldies, priekšādātāji. Mēģināšu darīt visu, kas ir manos spēkos, lai uh, atbildētu uz visiem jautājumiem. Tik uzdot vairāk jautājumu par atbilstību pirmiem līmenim. Domāju, ka pirmais arguments bija Langina kunga mm, arguments par šo aizliegumu pa aizmuguras durvīm. Protams, ka mēs absolūti saprotam, ka pirmais līmenis neievieš tādu oficiālu aizliegumu par eh, komisiju maksājumiem. Vēlreiz varu tikai atkārtot, ka mēs nedomājam ieviest šādu aizliegumu. Šāds nolūks neparādījās nec konsultācijās, nec arī uh, galīgajās rekomendācijās, kuras prezentējām valdei. Mēs esam sagatavojuši sarakstu Un uh, iekļausim to arī šajā redakcijā, ko mēs nosūs, nosūtīsim valdei. Un šī saraksta mērķis ir uh, informēt patērētājus par iespējamiem riskiem un iespējamo kaitējumu, kas varētu parādīties, ja šāda veida mm, maksājumi tiek uh, saņemti vai tiek uh, samaksāti. Un te es varu pievērsties uh, otrajam punktam, tā saucamajam melnajam sarakstam. Uh, Šķiet, ka vairāki deputāti šodien par to runāja. Mēs kopumā neatbalstam viedokli, ka mēs būtu ieteikuši melno sarakstu šajā konsultācija dokumentā, vai arī, ka mēs esam nolēmuši e, iekļaut šādu melno sarakstu mūsu galīgajās tehniskajās rekomendācijās. Mēs e, gatavojām piemērus vai, vai iespējas, kur šāda kaitīga ietekme varētu rasties. Uh, Un eh, tas nozīmē, ka mūsu uzraudzības pieredze parāda, ka šāds melnais saraksts nav laba ideja. Šajā pārskatītajā redakcijā mēs esam ieviesuši tā saucamo metodiku. Metodikai ir apmēram trīs fāzes. Pirmām kārtām tā ir augsta līmeņa principi, tātad kur šī kaitīgā ietekme varētu rasties. Šādi maksājumi tiek uzskatīti par kaitīgiem, um, kas kaitīgi ietekmē produkta kvalitāti. Un tātad tas ir tād, ja parādās stimuls rīkoties tādā veidā, kas nav patērētāji interesēs. Nākamais ir kritērija, kā noteikti vai pastāv paaugstināts risks kaitīgai ietekmei. Un trešais esam ieviesuši tādu kā horizontālu izvērtējumu ietvaru, kur tiek ņemti vērā visi būtiskākie faktori, kas vai nu palielina vai samazina šo kaitīgo ietekmi. Un te šie visi kriteriji ir jāņem vērā. Tāpat arī esam ieviesuši organizatoriskas metodes, kas ļauj pārvaldīt un samazināt šo kaitīgo ietekmi. Tātad esam sagatavojuši veselu paku ar pasākumiem, kuru mērķis ir eh, samazināt šādu risku un eh, domāt par to, kā šos riskus padarīt vājākus. Attiecībā uz savstarpējām attiecībām starp īdrešu eh, konfliktiem. Uh, un maksājumiem mēs esam sagatavojuši veselu sarakstu ar situācijām. Protams, šis saraksts nav izsmeļošs. Šeit ir iekļautas situācijas, kur interešu konflikti varētu rasties. Un esam paskaidrojuši attiecības starp vispārējiem noteikumiem par interešu konfliktiem un arī šīs īpašās prasības inducements. Mēs uzskatām, ka šāds maksājums var radīt situāciju, kur uh, uh, varētu rasties interešu konflikti, un tie varētu novest pie kaitīgas ietekmes. Tātad, ja pastāv šāds interešu konflikts, tad uh, per se mēs neuzskatām, ka tas ir kaut kas tāds, ko nevarētu izlabot. Tātad šīs um, savstarpējās attiecības ir tāda divpusēja pieeja, divu pakāpju pieeja. No vienas puses ir jānosaka jāidentificē šie pamudinājumi un pēc tam ir jāievieš atbilstošas procedūras, kā tikt galā ar šādiem interešu konfliktiem. Otrs posms savukārt ir nodrošināt adekvātas procedūras, lai izvērtētu, vai šiem pamudinājumiem ir kaitīga ietekme. Tātad te ir runa par īpašiem organizatoriskiem pasākumiem, kas ļautu izvērtēt uh, kaitīgo ietekmu uz patērētāju, ja tiek eh, saņemti pamudinājumi. Tagad par produktu pārvaldību un uzraudzību. Šķiet, ka tiek pausti argumenti par atbilstību pirmajam līmenim, bet mums ir jālasa, kas ir iekļauts šajā IDD, kas tur ir rakstīts, un te komisijai tiek dota iespēja konkretizēt uh, Um, nosacījums attiecībā uz produktu uzraudzību. Un tāpat arī ir jādomā par izplatītājiem, un proti ir jāievieš atbilstoša kārtība. Mēs uzskatām, ka mūsu sagatavotie priekšlikumi pilnībā atbilst pirmajam līmenim. Stēlers kundzes vārdā tika pausti argumenti par mazajiem spēlētājiem. Protams, ka mēs pilnībā apzināmies, ka pastāv ļoti liela daudzveidība izplatīšanas kanālos apdrošināšanas tirgū, un tieši tāpēc šis tirgus ir tik unikāls. Vienlaicīgi, protams, kā mēs eh, saprotam, IDD viens no mērķiem bija nodrošināt eh, vienādus spēles noteikumus to arī vajadzētu paturēt prātā. Mēs nevaram vienkārši šeit izņemt ārā šos mazos spēlētājus. Tomēr ir jādomā arī par līgumos balstīto principu, proti samērīgums, un mēs ievērojam šo principu, jo tas ir balstīts līgumos, un eh, tas ir jāņem vērā visos mūsu veiktajos pasākumos. Daži respondenti publiskajās konsultācijās teica, ka mums ir jābūt konkrētākiem, iespējams, ka mums pat vajadzētu ņemt ārā konkrētus produktus. Neuzskatām, ka tas ir pareizais ceļš. Ja mēs mēģinam veicināt vienādas noteikumus, tad šiem vienādajiem noteikumiem ir jātiecas uz visiem. Tas mm, mm, nozīmē arī to, ka samērīguma princips paredz, ka uh, ņemot vērā konkrētu lietu specifiskās īpašības, noteikumi tiek attiecīgi piemēroti, un tieši tāpēc mēs ņemam vērā šos mazos spēlētājus, jo tie tirkumi ir ļoti svarīgi. Attiecībā uz laika grafiku. Kā jau es minēju, tas ir paredzēts pirmajā līmenī. Un sākuma punkts mums ir tāds, ka mēs Protams, ņemam vērā pašreizējā laika grafika ierobežotību. Protams, jāņem vērā arī komisijas domas un arī parlamenta domas. Iespējams, ka šis laika grafiks tiks mainīts, bet, kā jau es teicu, ievadā no mūsu puses Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir vienkārši ievērot noteikto termiņu. Tas ir 1. februārs un 23. februārs eipit bet mēs, protams, arī saprotam, ka ir jāņem vērā arī pārējie laika grafiki un jāsaprot, ka šis laika grafiks iesaistītajām pusēm ir ļoti strikts. Tagad komentāri par patērētāju testēšanu. Un ka it kā mēs nesot veikuši gana daudz testēšanas par iPad. Es nevēlos izteikties pārāk gāri, bet īstenībā mēs veicām itin um, padziļinātu patērētāju testēšanu. Mēs uh, iekļāvām dažādas geogrāfiskas daļas Eiropas Savienībā, mums bija arī dažādi posmi šajā testēšanā. Uzskatām, ka esam paveikuši gana daudz ņemot vērā to, kas mums bija uzdots. Pārbaudījām mazākas valstis, lielākas jurisdikcijas dienvidos, ziemeļos, austrumos, rietumos, izmantojām piecus dažādus formātus, un otrajā kārtā mēs testējām trīs formātus, kas tika izveidoti balstoties uz pirmās kārtas rezultātiem. Manuprāt, esam gana daudz darījuši, un ja ir jādara vēl vairāk, tad nu, gribu teikt, ka šis rezultāts ir tāds daudzkrāsains, tur ir paredzētas arī vairāk sadabildes, un uh, tas ļauj arī patērētājiem izmantot standartizētu formātu. Es atvainojos. Es gribētu, lai jūs vienkārši beigtu savus uzstāšanos. Uz ko tiecas aipīt? Uh, Protams, ka mūsu mērķis sākumā bija domāt par mazumtirdzniecības patērētāju. Vai tas attiecas arī uz citiem patērētājiem, uz citām patērētāju kategorijām? Protams, ka tas neatiecas uz augsta riska patērētājiem, bet varbūt aipīt šādos gadījumos nav piemērots. Paldies! Natālija Biržē. Paldies! Paldies, priekšādātāji, paldies arī par jūsu laipnajiem vārdiem komisijai, ņemot vērā neseno vienošanos ar ASV. Protams, mēs ļoti uzmanīgi ieklausījāmies tajā, kas deputātiem bija šodien sakāms. Attiecībā uz uh, atbilstību mandātam, ko ir devis likumdevējs, šeit nav vispār nekādu diskusiju. Otrajam līmenim ir pilnībā jāatbilst pirmajam līmenim, un gatavojoties deleģētajam aktam, mēs noteikti pieturēsimies šim mandātam. Ir kāds punkts, kurš varbūt būtu jāapspriež vēl vairāk, un proti te ir runa par samērīgumu piemērošanā. Mēs vēlamies pieturēties mandātam. nevienmēr ir vienkārši paredzēt tehniskos noteikumus samērīguma principa piemērošanai, bet mēs to no, ļoti rūpīgi izskatīsim, gatavojot deleģētos aktus. Par laika grafiku, kāda iesaistītajām pusēm tas viss būs jāizteno, Protams, ko mums attiecas likumdevēja lēmums par datumu, kāda direktīvu ir jāsāk piemērot. Mēs uzreiz lūdzām EIOPA atzinumu, bet, protams, kā EIOPA vajadzēja zinām laiku, un tieši tāpēc mēs esam arī debuši šo laiku EIOPA, lai viņi varētu sagatavot savu atzinumu. Tātad tas ir apmēram viens gads. Un, nu, protams, ka tagad mūsu ziņā ir mēģināt eh, strādāt pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu nodrošināt, ka parlaments eh, pabeidz savas pārbaudes eh, pēc iespējas labākos apstākļos. Paldies! Langena kungam esot kāda īsa piezīme. Viena īsa piezīme. Paldies, paldies par jūsu teikto, taču viens punkts - interešu konflikts. Šeit uh, pirmdien tiks pieņemts uh, dokuments 52. Uh, lapas puse C apakšpunkts apdrošināšanas prēmiju maksāšana izplatītājiem. Un automātiski, kā interesu konflikts, tiek noteikts, ka ir interesu konflikts. Un tā tas nav pirmā līmeņa mūsu pieņemtajā lēmumā. Lūdzu, Ajopa izlabot šo uh, noteikumu. Paldies! Varam šeit likt punktu. Vēlētos pateikties Jopai un komisijai. Un gribētu arī lūgt komisiju sagatavot pirmo redakciju pirms pieņemšanas. Un mēs arī vēlētos, lai uh, Eh, tiktu norganizēta sanāksme ar sarunu vedēju grupu pirms pieņemšanas, tā lai mēs varētu turpināt diskusijas un izvairīties no negatīva iznākuma deliģēto aktu pārbaudē. Liels paldies! Un tagad varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Iespējams, ka mums nāksies eh, mazliet pagaidīt. Jā, vienas minūtes pārtraukums. So, let's move to points. Labi, tad pāriesim pie 16. darba kārtības punkta. Ēdīs ļoti svarīgs jautājums un izskatīsim šodien grozījumus. Uh, where is the number of amendments? Seven, more than 700. And, uh, Iesniegt vairāk nekā 700 uh, grozījumi. Protams, to varēja arī sagaidīt. Uh, Šodien mēs sāksim diskusijas, varbūt mums uzreiz būtu jāķers arī tam klāt. Došu vārdu uzreiz mūsu referentē Estrēde Langei. Paldies, priekšādātāji! Paldies kolēģiem, šiem kolēģiem, kas ir patiešām tik ļoti ieinteresēti Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmā, ka ir palikuši līdz tik vēlam vakaram. Saņēma vesels 700 grozījumus patiešām dāvana Ziemassvētkos, un tagad eh, mēs izskatīsim šos eh, vairāk nekā 700 grozījumus par eh, ziņojumu projektu. Esmu saņēmusi ļoti daudz rekomendāciju, ieteikumu no kolēģiem, par ko esmu ļoti priecīga, un gribu tagad pieskarties dažiem būtiskākajiem jautājumiem. Uh, Vispirms par uh, fonda lielumu. Sākumā mēs uh, ieteicām 0,8% no visiem uh, noguldījumiem uh, gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Ir vairāki grozījumi, kas atspoguļo uh, šo pieeju. Daži atbalsta komisijas priekšlikumu, un ir arī tādi, kas akceptē pieeju, bet iesaka atšķirīgu sadalījumu. Piemēram, 0,6% Daži saka Eiropas līmenī, citi savukārt nacionālā līmenī. Nu, tā tad ir daudz dažādu mm, nostāju. Langene kungs vēlas palielināt kopējo līmeni finansējumam līdz 1%, lai sektu visus noguldījumus. Viņš vēlas iet līdz pat 1% un pēc tam sadalīt starp nacionālo un Eiropas līmeni. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka Ļoti pozitīvi ir tas, ka lielākā daļa no ekon deputātiem uzskata, ka ir vajadzīgs kaut kāda veida sadalījums starp Eiropas un nacionālo finansējumu. Pirmkārtām tā tad ir jāaizsargā šis fonds, un otras puses ir jānodrošina tās, lai NGS varētu turpināt darboties. Tas bija sākuma mm, prasībās jau iekļauts. Mūsu pēdējā sanāksmē ar uh, FISMA ģenerāla direktorātu Un uh, gribētu tagad izmantot iespēju, lai pateiktos viņiem par uh, šo mm, sanāksmi. Tātad komisija izteicās par zemākiem procentiem nacionālā līmenī šķieties pareizi atceros, bija runa par 0,1%. Noteikti, ka mums vajadzēs uh, apspriesties par to ar ēnu referentiem. Es atbalstu, es priecājos par dažu kolēģu atbalstu. Daži kolēģi ir nobežījušies par pieeju, kur eh, bankas eh, tiek aizstātas ar citām institūcijām. Es gribētu norādīt, ka mēs nevaram eh, paredzēt uz risku balstītus ieguldījumus bankām. Langina kungas 661. grozījums uzskata, ka tikai IPS varētu sevi apdrošināt konsolidētā līmenī. Tātad ir vairāki grozījumi, kas šeit ir iekļauti. Par alternatīviem pasākumiem un depozītu grāmatu transferu. Uh, Es redzu, ka daudzi paredz DGDS eh, opcijas. Protams, ir jautājums, kādā līmenī tas viss iederās. Uzskatu, ka te vajadzētu izvēlēties nacionālo līmeni, jo ir vairāk specializēto zināšanu. Zīmona kunga grozījumi, kur tiek teikts, ka šo alternatīvu vajadzētu izskatīt visos nacionālajos līmeņos, jo tas ir visracionālākais veids, kā rīkoties. Uh, Par eh, kondicionalitāti mēs zinām. Mēs jau iepriekš zinājām, kā būs eh, ļoti liels viedokļu atšķirības starp grupām. Dažas ir tādas mērenas atšķirības, piemēram, 209. grozījums, kur ir runa par veiksmīgu eh, pieņemšanu novembrī. Citi izsakās striktāk. Silvija Gulāra paskaidroja, ka viņa nevarēs būt klāt šīs dienas sanāksmē, un viņa iesaka, ka ir vajadzīga vispārēja izvērtēšana visās kredīti institūcijās pirms pirmās un pirms pēdējās fāzes. Vairāki deputāti ieteica uh, nosacījumu sarakstu pirms ēdis uzsākšanas. Es neko tam līdzīgu neieteicu. Es saprotu šo kolēģu bažas, taču es gribētu uzsvērt, ka pirmām kārtām, jo mēs vairāk ierobežosim risku sadali, uh, jo mazāk mums būs vajadzīga strikta kondicionalitāte. Tātad tas ir ļoti būtiski, mēs vēlamies panākt uh, ātri progresu pie EDIS. Ja mēs gribam iekļaut zaudējumu pārklāšanu jau pirmajā posmā, tad arī šo kondicionalitāti nevajadzētu iekļaut tik plašā apmērā manā ziņojumā. Es, protams, negribu nākt klajā ar kaut kādiem galīgajiem risinājumiem, bet mums noteikti par to būtu jāspriež. Uh, Otrs punkts par kondicionalitāti, tas um, nenozīmē, ka mums vajadzētu atteikties no ēdis. Es uzskatu, ka mana pieeja ir taisnīga, bet labprāt ņemšu vērā visu kolēģu priekšlikumus. Redzu, ka vairāki deputāti, tieši tāpat kā komisija savā priekšlikumā, uh, šeit iekļauj saikni ar um, piesardzīgu valsts parādu uzraudzību, tāpat arī Vaizekers un Langens iesaka vairākus riskus šajā sarakstā. Par kvalifikāciju liels paldies Danutai Hībnerē, viņa šeit ir paveikusi ļoti lielu darba daļu. Fernandesa kungam ir interesants uh, priekšlikums 458. grozījumā. Tas ir jautājums, uh, pie kura pašlaik strādā padome. Tātad te ir runa par intervences pakāpieniem. Es domāju, ka tas ir visnotaļ liels ieguldījums pašreizējās debatēs. Par aptvērumu arī šeit viedokļi ļoti atšķiras. Daži saka, ka tādām iestādēm kā kredīt savienībām noteikti nevajadzētu būt iekļautām ēdīs, citi saka, ka obligāti tās būtu jāiekļauj. Daži saka, ka tikai bankas ir jāapdrošina, Citi savukārt saka, ka uh, visas bankas ir jāie, jāieliek šajā tiešajā SSM uzrādzībā. Par filiālēm daudz uzskata, ka ir jānodrošina ekvivalence. Un grozījumi, manuprāt, uh, kas ir iesniegti par šo tēmātu, ir visnotaļ loģiski. Varbūt vajadzētu parunāt par fiskālu backstop, kas noteikti ir temats, kas visiem ir prātā. Es domāju, ka šāds backstop kā galīgais pasākums varētu dot daudz priekšrocību. Jā, protams, mums ir uh, vienošanās par šāda backstop izveide SRF. Noguldījuma apdrošināšana ir pilnīgi cits temats, un līdzekļu atgūšana vispār nav salīdzināma, jo īpaši tiks uzlaboti maksātspējas noteikumi. Tas nozīmē, ka atgūšanas uh, iespējām vajadzētu būt daudz augstākām. Protams, ka mums ir jārunā arī par maksātspēju, ja mēs sākam runāt par šiem jautājumiem. Bet vēlreiz uzsvēršu, ka mums vajadzētu uh, rīkoties pakāpeniski, ja mēs vēlamies likt uzsvaru uz ēdīs un ja mēs vēlamies panākt tādus rezultātus, kādi būtu vēlami visiem. Mans 89. grozījums palielina finansēšanas iespējas ārkārtas gadījumā, ja vien ir uh, la, labas, ķī, labas iespējas uh, nodrošināt uh, uh apdrošināšanu Jā, es saprotu, ka varbūt tas e, sarežģīs mūsu situāciju. Tad noslēgumā priekšsēdētāji. Iespējams, ka vairāki kolēģi nav ieradušies, kaut arī viņi ir paveikuši lielu darba dēļu. Balca kungs ir runājis par uz risku balstītiem ieguldījumiem. Tas ir 600 Ceturtais grozījums. Šķiet, ka neviens nav skāries klāt tik eh, komplicētam jautājumam. Domāju, ka viņš šeit ir izdarījis ļoti lielu ieguldījumu. Tāpat arī paldies 120. grozījumu. Un viens kolēģis ir iesniedzis vesels 120 grozījumus, un te ir ļoti daudz noderīgu ieteikumu. Jo īpaši par alternatīviem finansēšanas pasākumiem SRB Esmu ieteikusi šādus alternatīvas finansēšanas pasākumus, bet viņš saka, ka varbūt vajadzētu šeit paredzēt arī limitu, piemēram, 25% no kopējā ēdīša. Šķiet, ka šis punkts ir ļoti svarīgs. Liels paldies arī Pīteram Zīmonam par ļoti konstruktīvo pieju un dažiem ļoti elegantiem risinājumiem, mēģinot ņemt eh, vērā vairāk politisko grupu vīziju. Paldies arī Filipam Lambertam par um, vairākiem ļoti labiem grozījumiem. Paldies, Filip, jo īpaši paldies par šiem individuālajiem grozījumiem. Jūs sapratīsiet, ko es ar to domāju. Bet es gribētu pieminēt kādu grozījumu, kas man e, ļoti iekrit acīs. Tas ir grozījums par EBRD, kur ir runa par 32. D punkta svītrošanu. Es nezinu, vai jūs gribat mūsu dzīvi vēl vairāk sarešķīt, bet, nu, es pamanīju šo grozījumu. Silvija, ļoti daudz interesantu grozījumu, bet arī ļoti labi papildināmi grozījumos, kur viņa iesaka sagatavot informācijas sarakstus, informācijas lapas par to, kur patērētājiem būtu skaidrots, ko nodrošina ēdis. Paldies! Un kopsavilkumā priekšsēdētāji šorīt no Maltas prezidentūras dzirdējām, ka viņi turpinās savu tehnisko darbu, vismaz ministrs uz to norādīja. Šķiet, ka nākamā darba grupas sanāksme ir pēc mēneša, tikšanās ir paredzēta 28. februārī. Pašlaik mēs esam uzsākuši politisko darbu mēs eh, varam virzīties uz priekšu. 8. februārī mēs eh, atkal iedziļināsimies detaļās, ir paredzēta ēnu referentu sanāksme, noteikti, ka tādas būs vēl vairākas. Kā jau es norādīju, dažus jautājumus varēsim atrisināt ātrāk nekā citus. Ja pārējie ēnu referenti piekritīs, varbūt būtu labi, ja mēs varētu informēt visus ieinteresēto seko un deputātus arī ekonu komitejas sanāksmēs. Nu, pēc tam, kad būs notikušas ēnu referentu sanāksmes, tā lai visi zina, cik tālu mēs esam tikuši. Paldies, tagad labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus. Sure. Paldies referentei, kura uzsvēra to, cik daudz ir bijuši uh, grozījumi un cik plaša spektra grozījumi. Un es kā deputāts, eh, piemēram, šaubos, vai visi grozījumi vispār ir pieņemami, jo daudz no grozījumiem attiec uz citiem tiesību aktiem, par ko vēl būs eh, diskusijas, bet tur varētu piesaistīt juridisko dienestu. Uh, Gribētu sveikt arī no komisijas abus pārstāvis šeit. Paldies, ka esat ieradušies. Un sāksim diskusijas, dodot vārdu uh, ēnu referentiem. Fernandes kungs, lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs. Paldies uh, referentei, ēnu referentiem un komisijai. Es eh, gribētu arī piedalīties eh, diskusijā, runājot par eh, grozījumiem, kādi ir piedāvāti. Mēs skaidri atbalstam komisijas priekšlikumu un tās pamata nostāju kas ir izmantota formulējot šo priekšlikumu, jo runa iet par to, ka soli pa solim notiks visa šī darbība. Tāpat arī mēs gribam atbalstīt domu, ka Banku Savienība tiek atbalstīta ar apdrošināšanas pasākumiem. Noguldījuma apdrošināšana ir nozīmīga. Ja mēs runājam par šo komisijas priekšlikumu, tad varam konstatēt sakojošo. Mēs vēlamies vēl papildināt komisijas priekšlikumu, to papildinot ar sakojošo pirmkārt. Mēs esam saīsinājuši piedāvātos termiņus, jo mēs domājam, ka trešais etaps ir tāds, ka šī atšķirība starp otro un trešo uh, etapi drīzāk ir nosaukumā nekā saturā. Tie ir um, divi ļoti uh, cieši saistīti uh, punkti. Mēs esam piedāvājuši saīsināt uh, piedāvātos termiņus, lai papildinātu kopējo darbību. Kā Ester de Langen uzsvēra, protams, ka ir jācer, ka komisijas priekšlikums Novembrī piedāvātais atbilstošā termiņā tiks papildināts. Mēs gribam veikt šos papildinājumus un uh, to darīt ieviešot uh, tādas uh, risinājumus, ka alternatīvo fonds uh, ar atbilstošu kontroli tiek uh, ieviests, jo alternatīvo pasākumu mērķis ir uh, samazināt iespējams banku krīzes uh, izmaksas, nevis uh, rīkoties uh, tā, lai šīs izmaksas tikai vēl pieaugtu. Tāpat mēs domājam arī par to, ka uh, maksimālā robeža 100 tūkstoši eiro varētu tikt palielināta. Un runājot par iespējamo kompensāciju, ir noteikumi paredzēti nacionālajā apdrošināšanas sistēmā. Tāpat arī jārunā par to, ka ir nepieciešami noteikumi izņemot no sistēmas uh, tos, kas eh, nacionālā e līmenī jau tiek stingri eh, kontrolēti. Komisijas priekšlikums eh, ir tāds, ka tam būtu jādarbojas. Mēs vēlamies patērētājus aizstāvēt. Un redzam, ka ir, kas tad notiek tādā gadījumā, ja noguldījumu apdrošināšanas fonds nacionālā līmenī neizpilda noteikts punkts vai tad no kopējās apdrošināšanas noguldījuma nu, apdrošināšanas līdzekļi tiktu piešķirti, tad tas notiek kādā veidā. Tātad mēs vēlamies tādu, tā sakto, backstop ieviest. Tas savukārt atļautu ierobežot riskus uh, sistēmai kopumā un samazinātu to ietekmi. Tās nu ir tādas vispārējās sociāldemokrātu frakcijas ieteikumi. Noslēgumā gribu izteikt divas piezīmes. Uh, tas uh, skar um, mūsu darba plāns nākamo da mēnešu laikā. Pat labi ir izteikti dažādi priekšlikumi un tiek runāts arī par to, ka vajadzētu ieviest tādu tā kā um, atgriezenisko apdrošināšanu pārapdrošināšanu, un tāds varētu būt pat vēl sliktāks šāds pārapdrošināšanas modelis, kurā būtu nacionāli fondi, varētu tādā uh, kopējā uh, banku uh, pienesuma aprēķināšanā fondam uh, padarīt sarežģītāku. Tāpat ir jārunā uh, par uh, šiem uh, pozitīvajiem uh, impulsiem. Dažas bankas, kas ir ļoti labi novērtētas, varbūt, ka tām būtu maz uh, pienesums jādod salīdzinot ar citām bankām, kurām varbūt būtu jāmaksā ļoti lielas summas šai apdrošināšanai. Un tās bankas, kas ir iemaksājušas nedaudz, salīdzinot ar to, kas būtu jādara, tās vienlaikus arī zinātu, ka ir pārapdrošināšana, kas arī darbojas. Līdz ar to vajadzētu rast. Uh, kompromisu sarunu ceļā. Tātad pārapdrošināšanas darbība balstās uz pārapdrošināšanu nacionālajās valstīs. Tādēļ vajadzētu padomāt par to, kā varētu izskatīties pārapdrošināšana attiecībā uz vienībām, kas pastāv. Un tad arī vēl ir jautājumu un diskusijas par kondicionalitāti Visi vēlas samazināt riskus, taču mēs a, konstatējām, ka pārapdrošināšana nemaz nebūtu tik ļoti viegli ietekmēt. Mums procesi ir jākontrolē. Tā krīze, a, kurā atradāmies un atrodamies, tā ir a, arī banku krīze, kas ir ierāvusi virpulī arī valstu budžetus. Un šeit jārunā, ka uzraudzībā ir atklāts nepilnības. Uzraudzība un kontrola ir nozīmīgi punkti. Mums uh, ir jāraugās, lai bankas neuzņemtos pārmērīgus uh, riskus, kas ietekmētu valstu budžets, bet ir daudz priekšlikumu, kas ir tieši pretēji. Dažkārt pat uh, domājam, ka uh, budžeta krīze otrād varētu ietekmēt bankas. Mums jāievēro esošā situācija runājot par kondicionalitāti un pārapdrošināšanu. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs eh, nu, nedarītu visu otrādi. Nevajadzētu, lai budžeti tiktu iespaidot. Mums ir nepieciešama banku savienība, spēcīgas bankas. Būs tādas bankas, kas būs eh, situācijai, kad sniegs ne, pa, neliels ieguldījums noguldījuma apdrošināšanas līdzekļiem. Valstī ir jākontrolē bankas, lai novērst to, ka nerastos tāda krīze kā 2007. un 2008. gadā. Un noslēgumā komisijas priekšlikums ir orientēts uz to, lai banku riski tiktu samazināti. Jā, protams, ka mēs varam vēl papildināt uh, Uh, tekstu un pārapdrošināšanas um, direktīvas kontekstā jāsauc uh, lietas ļoti skaidri, jo tas tad būtu uh, modelis un pamats mūsu darbam. Priecāšos ar jums sadarboties arī turpmāk. Thank you. Paldies. Sandra Lunas, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Pirmkārt atvainojos, jo īpaši referentei par to, ka ierados nedaudz novēlot šajās debatēs. Mēs uh, organizējam rīt ECB pasākumu par uh, uh šo politiku uh, Renesans viesnīcā no 9 līdz 12. Tur arī Jurgens Starks uh, no um, ECB runās. Un, uh, Visi esat laipni aicināti, bet uh, nedaudz reklāmas, bet tagad atgriežamies pie Edis. Liels paldies referentē par jau paveikto darbu pie šī eh, dokumenta. Gribētu tikai pieminēt eh, dažus vispārējus komentārus. Pirmkārt, es nedomāju, ka mūsu grozījumi ir kā pārsteigums. Šajās debatēs vienmēr esam uh, pauduši šo pozīciju, ka mums vispirms ir jāraugās uz riska samazināšanu un tikai tad jādomā par eh, riska dalīšanu. Galvenā ideja šeit ir vispirms atbildība un tikai tad solidaritāte. Ja mēs raugāmies uz Eiropas debatēm, tad eh, bija runa par vienotību un eh, daudzveidību un pēdējos gados eh, galvenokārt eh, tiek runāts par solidaritāti un atbildību. Es domāju, ka te ir jāapgriež tas viss otrādi. Vispirms jārunā par atbildību un tikai tad par solidaritāti. Un tas ir arī galvenais arguments mūsu grozījumos, jo mēs esam pārliecināti, ka pirms varam pāriet pie harmonizētākā apdrošināšanas sistēmas un apdrošināšanas skēmas. Uh, banku noguldījumos, tad mums ir jāatrisina vispirms eh, konkrēti jautājumi, piemēram, tās augtās eh, too big to fail institūcijas eh, vai arī nedarbojošies aizdevumi un tā tālāk. Vēl ir daudz darāmā gan Eiropas, gan nacionālā līmenī šajā jomā, un mums ir prieks, un man arī ir prieks redzēt daudzus grozījumus, kuros kolēģi pauž tādu pašu viedokli, kaut gan atzīstu, ka uh, Eh, varbūt mūsu viedoklis nav precīzi tāpat, tāds pats, bet vismaz vienā virzienā mēs ejam. Mēs uzskatām, ka visu, ko var izdarīt riska samazināšanas jomā, ir tas viss jāizdara, strādājot pie šī jautājuma. Otrkārt, gribu vēlreiz uzsvērt, ka mēs uh, atbalstām pilnībā ēdis struktūru, kādu piedāvā referente. Uh, Es domāju, ka tas ir izšķirīgs svarīgs jautājums, jo šī struktūra iekļauj vispirms atbildību kā priekšnoteikumu solidaritātei. Es domāju, ka mūsu grozījumi arī atspoguļo šo struktūru. Un šajā punktā man ir arī prieks uh, konstatēt, ka aizvien vairāk kolēģu sāk domāt mums līdzīgi. Gan no kreisajiem, gan no labējiem spēkiem ir kolēģi, kas iet mūsu uh, virzienā, un tas ir interesanti. Es domāju, ka ir eh, ļoti svarīgi saglabāt eh, nozīmīgu lomu nacionālajām nogūtījuma garantijas schēmām, lai tas nebūtu tikai tāds kā drošības tīkls eh, pret sliktās prasas izplatību, bet šīs nacionālās schēmas viņām ir arī zināšanas, viņi zina, viņiem ir informācija par viņu noguldītājiem, un tāpēc mums vajadzētu nevājināt šo schēmu aizsardzības līmeni, kas darbojas, jo tās ir ļoti būtiskas zināšanas, ka tur ir apkopotas. Treškārt, par likviditātes atbalstu. Mēs uzskatām, ka Edis būtu jāpanāk līdzsvars starp uh, banku un valsts uh, saikņu pārtraukšanu, no otras puses uh, ir jādomā par risku un par sliktās prakses iespējamo izplatību. Un tāpēc mēs eh, izvēlējāmies likviditātes atbalsta sistēmu ar Eiropas fondu eh, ar 2,2% no noguldījumiem. Tur arī ir interesants debates. Un galvenajam mēdīs mērķim būtu eh, jābūt uh, tādam, ka noguldītāji atgūst savus līdzekļus, ja kāda banka bankrotē, bet uh, zaudējumi ir atkarīgi arī no nacionālajām maksātnespējas procedūrām, un mēs zinām, ka ir milzīgas atšķirības atgūšanas uh, likmēs Eiropas Savienībā uh, un dažādās jurisdikcijās, runājot par zaudījumu sekšanu, un tāpēc uh, tas būtu jāatvēr, uh, jāatstāja nacionālo garantijas schēmu uh, ziņā sekt zaudējums, jo pretējā gadījumā uh, dalībvalstis gribēs pa maksimāli izmantot EDIS schēmu, un tas uh, radīs nepareizos stimulus uh, dažādām jurisdikcijām, ja nodrošināsim to, ka vispirms jāizmanto nacionālā līmeņa aizsardzības schēma. Un pēdējais punkts, esmu nedaudz satraukts par uh, lielo skaitu um, grozījumu par tā saukto fiscal backstop. Es uzskatu, ka Daudzu ekspertu analīze to norāda, ka šeit tiek neņemta vērā līguma nosacījumi un lielākā daļa ekonomikas politikas pasākumi ir jāveic uh, nacionālā līmenī un visi fiskālie noteikumi ir jāpieņem nacionālā līmenī. Un tāpēc mēs uzskatām, ka jau kāda veida fiskāliem atbalsta instrumentam būtu jānotiek, uh, jātiek izveidotam nacionālajā līmenī. Uh, ar nosacījumu, ka mēs vēlamies kaut ko tādu darīt. Ja mēs vēlamies pilnīgu fiskālo atbalsta instrumentu, tad kāpēc eh, mēs vispār runājam par to, cik liels vai mazs ir redis? Šajā ziņā mēs eh, gribētos pievien, pieturēties pie alternatīvā finansējuma un referenta ļoti radoši arī šeit ir strādājuši savā ziņojumā. Uh, Un nu, tomēr ir daudz labu grozījumu, daudz labu lietu, par ko diskutēt. Mēs katru dienu kaut ko jaunu uzzinām, mācāmies, esam atvērti diskusijām un ar prieku sadarbosimies konstruktīvi. Un eh, man arī patīk eh, referents piedāvātā darba kārtība, lai uh, ievadītu šīs debatas turpmākajos mēnešos. Paldies! Liels paldies jums! Atgādinu, ka runājot par atbalsta instrumentu, ir vienota pozīcija ECOFIN, tur jau ir vienošanās, ka tas būs, ir jautājums tikai par to, kad. Alde, Alde pārstāvis neredzu, tagad no GOE grupas papadimulis kungs lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs, un sirsnīgs paldies arī tiem, kas uzstājās. Atļaujiet sākt izsakot pāris ievadvārdus. Nu, pirmais ievada novērojums. Banku savienība ir ne tikai no komisijas puses saistība, bet arī no padomas puses un no visu politisko grupu puses. Tas tika solīts. A, Priekšvēlēšana cīņā tautas partija Junker kungs solīja pilsoņiem a, pabeigt Banku Savienības izveidi trešajā pīlārā. Kopš šīs diskusijas ir sākušās, man liekas, ka šeit a, zālē viena daļa a, no deputātiem tāds ļoti prašas tendence īsteno, lai kavētu, lai bremzētu Banku Savienības izveidu uh, trešā pīlāra ietvaros. Es bieži esmu ārkārtīgi kritisks attiecībā uz uh, tiem priekšlikumiem, ko komisija izsaka, bet pirmo reizi tiešām konstatēju, ka komisijas, uh, respektīvi mūsu uh, referentes uh, priekšlikums uh, un daži ēnu referenti ir nesuši savu pienesumu tam. Ir vērsts uz to, lai komisijas piedāvājums vainātu vai pilnībā atteiktos no tiem. Dragī kungs pirms pāris nedēļām šeit uzstājās un teica, ka Eiropas centrālā banka runājot par Banku Savienības izveidi pat, to var darīt pateicoties trešajam pīlāram. Ja mēs runājam par starptautisko politisko un starptautisko ekonomisko situāciju, tad uh, secinājums tāds, ka mums ir jāvirzās ātrāk uz priekšu, nevis jākavē mūsu lēmumu. Es domāju, ka tā būtu kļūda, it īpaši pēc Trumpa kunga ievēlēšanas un tās nedrošības, kāda iespējams tiks radīta daudzām lielajām bankām, nu tādām kā, piemēram, Deutsche Bank. Banku savienība uh, nav perfekta, ir nepieciešami uh, saskaņoti pasākumi, lai uh, uzlabotu institūciju iespējas Eiropā atrisināt problēmas, ar tām saskaroties. Banku risku samazināšana. Tā jāiet ir roku rokā ar šiem plāniem. Es nepiekrītu tam, lai sākumā darbība būtu tāda, kā runā par risku samazināšanu tikai kā banku uh, savienības uh, izveidas uh, punktu. Mēs esam sākuši ar noteiktu, uh, noteiktu darbību veikt. Sociāldemokrāti zaļie vēlas aizstāvēt uh, trešā uh, pīlāra organizāciju, nevainot mūsu gala mērķus. Tas savukārt novestu pie lieliem satricinājumiem jārunā par Banku Savienības izveidi. Banku Savienībai jāveidojas uz uh, pilnīgas pārapdrošināšanas principa, lai uh, varētu garantēt mazo un vidējo noguldītāju intereses. Un uh, tam jānotiek idies ietveros. Tāpat arī Eiropā jānodrošina šīs bank, vispār banku sistēmas stabilitāte. Tie ir mērķi, kādus uzstādīja iesniedzot grozījumus. Mēs vēlamies uh, EDAS sistēmu, kas būtu pilnīgi rīcības spējība līdz 2024. gadam, kas būtu pilnībā harmonizēta attiecībā uz nacionālajām sistēmām un noguldījumu garantijas fondiem. Tas ir saistīts arī ar dažādu kredītu institūtu darbību. Un noslēgumā Jāsaka, ka ECB ir ļoti nozīmīga loma. Mēs turpināsim aktīvi sadarboties, veidējot dialogu mūsu starpā, lai varētu turpināt diskusijas, lai redzētu, kāds virziens tiks nosprausts komisijas priekšlikumā un nākamajā ēnu referentu un komisijas sēdē darīsim visu, lai varētu virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies! Nākamais būs zaļo pārstāvis Lamberta kungs. Uzstāšos franču valodā. Dārgie kolēģi, ja mēs vēlamies, nu katrā gadījumā es lasu dažādos grozījumus, un ir četri tādi varianti. Varbūt, nu, tāds ļoti nenoteikts risku samazināšanas jautājumā, bet tas absolūti neatrisina tās problēmas, ar kurām saskaramies. Un, eh, eh, teiksim, eiro eh, Itālijā un eiro Vācijā mums ir nepieciešama patiesa banku savienība. Mums ir jābūt ambicioziem, samazinot riskiem Un uh, arī uh, risku savukārt pārdalījums uh, ir, daž, ir iespējami ļoti dažāda nostāja, varbūt uh, ambicioza nostāja uh, kopējā uh, risku uh, uzņemšanās procesā, bet nu katrā gadījumā nav vairākumu. Mēs varam no vienas puses būt ambiciozi samazinot riskus un otrkārt tos pārdalot. Un vienīgais, uh, kā uh, varētu rast. Uh, risinājumu, kas eh, darbojas un kas eh, būtu iespējama, lai saņemtu vairākumu parlamentā. Grozījumi tiek iesniegt arī sekojot šai loģikai. Darbs divu periodu ietverā. Pirmais periods, un šeit eh, atšķirība ir tāda, ka mēs nedojam, ka ir nepieciešama likviditātes līdzekļu kopēji pār. A, skatīšanu, bet ka ex ante sistēma varētu tikt piemērota ievērojot šos divus elementus, jo uh, ir otra fāze, kurā tiek parādzēts no vienas puses likviditātes jautājums risināt, un no otras puses solidaritāte, uh, kas ir attiecināma uz zaudējumu uh, pārvaldījumu, sākot ar pirmo zaudēto Eiropu. Četri gadi pirmais, trīs gadi otrais periods, un līdz ar to tāda uh, integrāla sistēma līdz 2024. gadam, tas atbilst tam, ko komisija piedāvās. Jūs teiciet, jā, bet kāda tad ir noteikuma? pasākumi, kurus jūs uh, ieviesīsiet no pirmās uz otro fāzi pārējot. Bet uh, šie noteikumi ir uh, pieņemot šos um, likumdošanas aktus. Kā jau referenta teica, mēs nepiedāvājam ga gaidīt, kamēr ir riski, bet gan samazināt riskus, spēcinot spēkā esošo likumdošanu. Referenta norādīja uz to, ka mēs gribam pārapdrošanas preventīvo darbību samazināt. Mēs, piemēram, Monte Paskī bankas gadījumā redzam, ka ļaunprātīgi tiek izmantots preventīvās pārapdrošināšanas princips, lai novērstu restruktūrizāciju bankā, kuras, kuras struktūra nav labā stāvoklī. Un papildus tam mēs paredzam tekstos, kāda ir pieejama attiecībā uz bankām un to darbību. Domāju par CR un CRD mm, principiem. Samazināt šo ekspozīciju riskam. Tāpat arī mēs gribam samazināt banku saskarsmi ar uh, riskiem saistīt ar aizdevumiem un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to pasākumiem jāveic monitorings un tie nav tā, ka tie tikai jāpieņem un jāpārbauda konkrēt uz uh, vietām, vai riski tiek samazināti. Līdz ar to likumdevējam ir jāstrādā šajā jomā. Ceturs, ceturtais elements, ko gribu pa, uh, pasvītrot, un tā sauktais backstop uh, vai drošības tīkls, ko valsts var sniegt. Es domāju, ka šādai drošībai vajadzētu būt paredzētai, un mēs domājam, ka šis teksts, ko esam paredzējuši, tas ir līdzīgs tekstam, kas ir direktīvā par OECRM, un tam vajadzētu būt stabilizēts mehānismam Eiropā, kas varētu šo drošības tīklu izveidot. Tāpat arī mūsu grozījumi ir tādi, ka mēs eh, vēlamies, lai eh, banku pienesumi tiktu balstīti uz riskiem. Mūsu pieredze ir tāda, ka likumdošanā par eh, kopējiem banku restruktūrizācijas mehānismiem lielās bankas galu galā nosaka, ka mazās bankas maksā vairāk viņu riska samazināšanas fantos, lai varētu samazināt šīs lielās bankas to uh, iemaksas. Mēs mainīsim šo sistēmu, ieviešot mūsu grozījumus. Un esam paredzējuši, ja vairs nav likviditātes līdzekļu Eiropas um, apdrošinājuma fondā, tad eksposta var vērsties pie bankām, lai tas nebūtu nodokļu maksātājs, kas uh, maksā par visu. Un pēdējais grozījums, kā jau referenti uzsvēra, ir tāds, ka mēs vēlamies, lai Eiropas garantija fonda uh, līmenis būtu 1% un 0,8% būtu Eiropas fonda iemaksa un 0,2% nacionālajā fonda. Jo, jā, patiešām ir labi nacionālajie fondi, kas veiksmīgi darbojas, un tie varētu arī dot savu pienesumu ietvaram tās aptajās alternatīvajās iespējās. Tādas, kas palīdz novērst rektrusturāciju vai pat ļaunāku banku uh, maksāt nespēju. Referents kundze, ka raukumas uz dažādajiem pienesumiem, grozījumiem, man liekas, ka jums būs sarežģīts vienādojums jāatrisina. Proti jāatrod vairākums, lai balsot par šo tekstu. Un ja jūs izvēlēsieties to ekstrēmo līniju, es šeit domāju jūsu grupas labo nostāju vai EKR, būs um, daži e, apvienoti, bet ne visi, vai arī ļoti kreisie viedokļi jums nebūs vairākumi. Es pat nesmu pārliecināts, ka ir līdzekļi, e, lai apvienotu jūsu grupu vienotā balsojumā. Līdz ar to man liekas, ka vienīgais šī vienādojuma risinājums būtu starpsaucēji no zāles, bet tos nedzirdam. Tātad, ja var at atļauties izteikt šo piezīmi, vajadzētu mēģināt uh, atbalstīt ambiciozu pieju risku samazināšanai un risku pārdalījumam un pēc iespējas saprātīgi uh, grupu viedokli uh, pārtver. Varbūt, ka nebūs iespējams visu grupu viedokļus apvienot. Bet nu, drīzāk šis uh, pragmatiskais viedoklis būs pāri grupu robežām. Mēs strādāsim šādā uh, izpratnē no vienas puses ambiciozi, bet saprātīgi. Es zinu, ka tas ir tāds sarežģīts vienādojums, bet es domāju, ka mēs varēsim uh, panākt uh, labu risinājumu atbilstoši šī parlamenta izpratnē. Paldies! Mm. Vēl. E Tagad par pārējām grupām. Neredzu, ka no e FTD grupas būtu klāt kāds pārstāvis. NF grupā Anemana kungs ir referents lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētājs. Es teikšos uh, nīderlandiešu valodā, jo tā ir arī um, referentes dzimtā valoda. Um, ik weet niet welk deel van de EPP ik hier zal vertegenwoordigen, als we dan... Es uh, īsti nezinu. Uh, uh, ja, es uh, uzklausu Lambers uh, kunga uh, viedokļus, uh, uh, nu vienkārši komisijas uh, priekšlikums tiek no tā atsakās un tiek tā kā uzspiests noteikts politiskās nostājas, un tas notiek diezgan skaidri. Jūs aizvien domājat, ka vienotā valūta izdzīvos. Es tā nedomāju. Brexit eh, ietvaros eh, jums nu, burtiski tādi tā kā reliģiski un dogmatiski eh, motīvi jūs vada apvienot četras brīvības viena ar otru un ir diskusijas par eiro. Mēs šeit praktiski redzam, ka ir tāds, nu, tā kā ticības jautājums sistēma par noguldījumu apdrošināšanu. Es šo uh, ideju neatbalstu, ne tikai tādēļ, ka neatbalstu vienots valūtas ideju, bet arī tādēļ, ka šis a, priekšlikums a, ir a, daļa no harmonizācijas, kas vājina nacionālās sistēmas. Neiet runa par transferiem tādiem, kādus jūs to piedāvājat, un es domāju, ka šie jautājumi nav pietiekami plaši izskatīti, un bez tām es uh, tiešām ļoti augstu vērtēju referentus darbu, bet uh, tāpat mēģināšu uh, kaut ko darīt, jo tiešām ceru, ka, nu, viss um, nebūs veiksmīgs un tādēļ arī iesniegšu grozījumus. Brīvais mikrofons ir pieteicies runāt viens runātājs, tas ir Sīmona kungs. <laughs> paldies priekšstādātāju kungs un paldies referentei par lielisko pārskatu, ko viņi sākotnēji mums sniedza. Es uh, gribu atgriezties pie tā, kas mums visiem ir nozīmīgi. Uh, Visi grib vēl lielāku stabilitāti Eiropā. Šeit jau divreiz esmu teikuši, ka viens no priekšnoteikumiem ir tas, ka nevienā valstī uh, nenotiek nestabilitātes izpausmas. Otrs lieta ir visi tie pasākumi, ko tagad veicam. Mums uh, jāraugās uh, uz to, lai nodokļu maksātāji izpratnē banku fondu izpratnē uh, Eh, tie būtu eh, visizdevīgākie izmaksu ziņā jautājumi. Kādēļ? Jo, ja mēs raugamies uz sistēmu pārapdrošināšanu, pilnīgu apdrošināšanu, kas uh, ir domāta, lai naudas no vienas sistēmas transferētu uz Eiropas sistēmu, kas uh, nāktu par labu citām valstīm, tad kaut kādā veidā tam jābūt ir uh, izņēmuma gadījumam. Un otrkārt ir jānodrošina tas, lai uh, eirozomā nerastos kopumā lielāka nestabilitāte. Ko es ar to domāju? Līdz šim, ja kādā valstī tika fondi nu, praktiski pārņemti jūsu kolēģis arī pieminēja, ka varbūt valstī ir uh, problēma burtiski, un tad vajadzētu um, rast risinājumu šai valstī. Taču, ja mums būs eiropeizēta sistēma, un iedomāsimies, ja ir tāda banku krīze, kas uh, ir vairāk nekā Eiropas stabilitātes fonds vai Eiropas fonds, un bankas ne tikai vienā valstī saskarās ar uh, problēmu, bet uh, piecas, septiņas, piecās, septiņās uh, valstīs bankas skar šī situācija. Un mēs nonākam tādā zināmā punktā, kad nekas vairs Eiropas līmenī vairs nav tāds, kas turās kopā. Tad es domāju, ka mums ir katalizators. Uh, situācijas sāsinājumam, kas ir tāda tā kā infekcija, kas var skart valsts, kas ir vesels, vai arī nu, tādas tā kā pusslims. Līdz ar to es piedāvāju, lai mums būtu zināma robeža noteikta saskaroties ar kuru mums būtu vajadzīgs kaut kas, kas nāktu pēc Eiropas fonda un piedāvā ESM pēc uh, produktu, ja puse no ietaupītā ir izmantot, par ko mēs runājam, par kādu uh, pakāpi un kādu rīcību, bet mums visiem jābūt skaidrībai, ka mums ir nepieciešams kaut kas, kas pēc tam uh, nāks, jo visām citādi es šos infekcijas riskus uh, redzu, tie skārtu citas valstis un tos ris šos riskus ir grūti uh, apreitināt. Par atsevišķiem pasākumiem, kas būtu jāfinansē no uh, kopēja risku fonda vai individuāla riska fonda, ko referente piedāvā. Mums tāpat jādomā par to, ka tam ir jābūt pēc iespējas izdevīgākam, un tāpat norādīju arī šeit uz šādu iespēju un iesniedz savas grozījumus attiecībā uz to, ka kontu pārnešam, ja kāds no um, banka institūtiem um, piedzīvo bankrotu. Uh, un tā konta tiek pārnest uz kādu citu uh, institūciju, un uh, daļa no tā atkal uh, vienkārši tiek atstāta savā ziņā. Un uh, noteikta daļa tiek uh, izmaksāta no fondiem, tad tas vienalga ir izdevīgāk, uh, jo uh, uh, klientam nav jācenšas uh, meklēt jaunas uh, banku kontaktu savienojumus un arī nezaudē naudu. Un tas jau, teiksim, glābot glābjot privātās bankas, ir iespējams, nu, piemēram, privātos uh, uh, maksājums nodrošinot un depozītus nodrošinot tajā valstī, kurā es, piemēram, esmu tātad kontu pārnešana vai līdzekļu pārnešana, tā ir um, nepieciešama tad, ja tas ir izdevīgāk fondam un līdz ar to pēc iespējas daudz līdzekļu paliktu fondā. Un tikai tad uh, tos izmantot, ja izmaksošana tiešām klienta uh, un fonda redzējumā būtu uh, visizdevīgākais ceļš. Tātad šie vērtējumi ir jāveic. Tātad jāatgriežas pie situācijas un uh, ne tikai tāda tā kā paybacks funkcija fondiem uh, pastāv, bet gan arī tie, uh, kas uh, inteliģenti rīkojas uh, ar naudu, tie rīkojas uh, konta īpašnieku, nodokļu maksātāju, uh, banku un arī uh, stabilitātes uh, labā Eiropā. Paldies! Paldies! Vairāk neviens kolēģis nav pieteicies izteikties, tāpēc tagad ar lielu prieku došu vārdu Eiropas komisijai. Marijo Nāvā būs runātājs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Paldies eh, visiem, paldies referentēji! Mēs esam patiešām pateicīgi par eh, madāmas, par Delangas kundzes eh, paveikto darbu. Uh, Eh, viņa sāka darbu tik līdz šis priekšums tika sagatavots, un mēs strādājām kopā eh, rudenī. Tikāmies ar jums vairākās sanāksmēs. Esmu šeit kopā ar Patriku Pīrsenu, viņš ir eh, šajā darba grupā, tāpat arī Andrēs un citi kolēģi. Uh, strādā šajā grupā, un es domāju, tas, ka mēs esam klāt, ļoti labi demonstrē, ka mēs patiešām interesējamies par šo jautājumu. Jāatcerās arī, ka šis komponents bija iekļauts eh, piecu mm, prezidentu ziņojumā, un eh, ir tikai pieci prezidenti Eiropas Savienībā, un visi pieci prezidenti arī parakstījās zem šī ziņojuma un uzskatīja, ka šī ir laba ideja. Uh, Komisija apsveic sagatavotos grozījumus. Tas, ka ir iesniegti vairāk nekā 700 grozījumi, norāda, ka interese ir bijusi ļoti liela. Mēs arī ļoti augstu vērtējam to, ka gandrīz visi deputāti piekrita galīgajam mērķim, proti ir vajadzīga šāda Eiropas programma, un debates galvenokārt attiecās uz modalitāti uz to, kādam ir jābūt šim modelim pārapdrošināšana vai kas cits. Mēs eh, dzirdējām, ka izteicās tikai viens deputāts, kas bija pret šo modeli. Lielākā daļa iestājās par šo galīgo mērķi. Un tāpat arī šī ietekmes analīze, kuru mēs eh, esam sagatavojuši, ir ļāvusi mums nonākt pie šī rezultāta. Vairāk no jums ļoti pareizi norādīja, gandrīz no visām partijām, tātad Fernandes kungs, Simon kungs, norādīja uz kādu punktu, kas arī mums ir ļoti svarīgs. Te jautājums nav par to, ka mēs eh, atteiktos no kaut kā tāda, kas eh, labi funkcionē. Protams, ka banku nozarē ir eh, vairākas īpatnības, un mēs ļoti labi saprotam, kas darbojas labi. Uh, Mūsu priekšlikums nav atteikties no šīm labajām funkcijām. Mēs vēlamies izveidot un attīstīt tālāk šādu veiksmīgu modeli, piemēram, IDKS modelis, kuru piedāvāja Simona Kungs gan šodien mutiski, gan arī grozījumos. Protams, ka mūsu ģenerāldirektorāts pozitīvi uztver šos grozījumus un arī Fernandesa kunga grozījumi mums šķiet pozitīvi. Uzskatu, ka tas ir tikai un vienīgi loģiski. Par galīgo struktūru. Jūs noteikti jau zināt, kāds ir komisijas viedoklis. Proti, šāda sistēma tiek atbalstīta arī ar faktu analīzi. Uh, Mēs nākam klajā ar četriem iemesliem, kāpēc mēs uzskatām, ka šis viedoklis ir atbalstāms. Un domāju, ka lielākā daļa no šiem argumentiem šodien jau šeit izskanēja kaut kādā veidā. Proti efektivitāte. Ir skaidrs, ka modelizēta sistēma ir daudz efektīvāka nekā pārapdrošināšanas sistēma. Otrs punkts - dimensijas. Protams, ka šādai sistēmai ir iespējas būt lielākai nekā pārapdrošināšanas sistēmai, tātad te ir runa par pieejamajiem līdzekļiem, lai uh, sniegtu palīdzību. Trešais iemesls ir funkcionēšana. Ja darbojas viens Eiropas fonds, tad Funkcijas ir ļoti vienkāršas, nauda ir pieejama un jūs to izmantojat. Ja jums ir kādas pārapdrošināšanas metodas, tad tas nozīmētu, ka jūs izmantojat nacionālo sistēmu un nodrošinat arī pārapdrošināšanu. Nu, tad ir tāda eh, saistība kaskāde, kas šo mehānismu padara mazāk efektīvu. Ir vēl kāds punkts, uz ko es gribētu uzstāt, un tas ir taisnīgums. Šķiet, ka to pieminēja arī Jonas Fernandes savā pirmajā uzrunā. Viņš teica, ka šo taisnīgumu var nodrošināt tad, kad iemaksas ir piesaistītas riskām. Un risks savukārt ir jāmēra pēc Eiropas mēroga. Te ir vajadzīga apdrošināšanas sistēma un arī dalībvalstu riska aprēķini. Protams, ka šis morālais kaitējums tiek paaugstināts, nevis samazināts. Iemaksas tiek aprēķinātas pēc riska, kāds tiek uh, uzlikts Eiropas līmenī, un šeit uh, morālā izskaitējums tiek samazināts. Uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Morālais skaitējums ir pieminēts ļoti daudzos grozījumos, to arī daudz no jums pieminēja. Man šķiet, ka te ir runa par uh, vienkāršu matemātisku aprēķinu. Tātad te ir runa par kaut ko tādu, ar ko, jau, ar ko jūs jau esat saskārušies, un jūs arī ļoti pareizi uh, rēģējāt. Tas bija šis vienotais noregulējuma fonds, par kuru mēs spriedām par, pēc, pirms pāris gadiem. Diskusijas bija ļoti līdzīgas, un jūs nolēmāt, ka iemaksas ir jāprēķina, ņemot vērā risku Eiropas līmenī. Tāpēc ir ļoti grūti atrast kādus uh, inteliģentus argumentus, kas runātu pret to. Tas ir gandrīz neiespējami. Un uzskatu, ka tas ir tikai un vienīgi taisnīgi, un tas noteikti ieinteresēs arī pilsoņus. Ļoti priecājos, ka šeit ir klāt vairāki pilsoņi. Šķiet, ka viņi ir sapratuši, ka mēs runājam par viņu naudu. Tātad tas ir ļoti būtiski. Vēl divi punkti pirms noslēguma priekšādātāji. Pirmais par laika grafiku. Vairāki no jums izteicās par šo laiku. Uzskatu, ka, ja ir runa par laiku, tad eh, šeit ir jāpanāk pareizais līdzsvars starp eh, izdarāmību, tātad realitāte un arī e, priekšlikuma pievilcība. 2024. gads ir datums, ko iesaka komisija. Tas ir tālu, bet Vismaz eh, šo datumu mēs visi, kas esam šeit zālā, varam reāli iedomāties. Tas nav datums, kas uzrunā Eiropas pilsoņus. Šķiet, ka tas neliks visiem sajūsmā lēkāt. Tas ir mazliet par tālu. Domāju, ka mēs nevaram uh, kaut ko tik ilgi gaidīt. Viņi um, ir pelnījuši, ka šīs atbildes tiks sniegtas ātrāk. Tāpat arī vairāk punkti par kondicionalitāti. Uh, Par to izteicās vairāki, tā skaitā Filips Lambērs un arī citi. Domāju, ka šis ir visnotaļ atbalstāms punkts, un tā ir arī daļa no ieteiktās struktūras. Šeit svarīgi ir tas, lai kondicionalitāte netiktu izmantota ļaunprātīgi, lai nevirzītos uz priekšu. Tātad, ja būs tādi nosacījumi, kas ir pilnīgi skaidri nereālistiski un nav izpildāmi šajā laika grafikā 6-7 gados, vai arī tāda nosacījuma ieviešana, kas ir ļoti saistīta ar nacionāliem mehānismiem, nu tad tas vienkārši mums nepalīdzēs. Pozitīvais ir tas, ka, kā jau es norādīju, lielākā daļa no jums izteicās pār šo priekšlikumu. Kā jau es minēju, priekšlikums parādījās piecu prezidentu ziņojumā. Mēs esam sagatavojuši visaptveroši risku samazināšanas paku. Tas notika e, novembrī padomē. Un, kā jūs zinat, sarunas jau ir visnotaļ nopietni pavirzījušās uz priekšu. Sākām sarunas decembrī un m, mm, būs arī citas sanāksmes pavisam drīz. Mani kolēģi arī strādā šeit parlamentā. Uzskatu, ka šīs līdzsvars, kuru pieminēja Lūnes un arī citi par risku samazināšanu un risku dalīšanu, ir kaut kas tāds, kas arī mums ir tūs sirdī, un mēs gribam to respektēt. Noslēgumā uzskatu, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir svarīgs komisijai, tas ir svarīgs arī jums parlamentam, tas ir svarīgs visām institūcijām Eiropā. Bet pats svarīgākais ir tas, ka Tas ir svarīgs arī pilsoņiem, kuri ir klāt arī šeit, šodien. Es patiešām priecājos, ka jūs pie tā strādājat. Mēs arī apsveicam to, ka mums ir atva, atklāts dialogs ar referenti un ar pārējiem ānu referentiem. Es, mana komanda un arī citi ir jūsu rīcībā tuvākajās nedēļās, lai strādātu pie šī jautājuma, kas mums ir ļoti būtisks. Paldies, Marijo! Jebkurā gadījumā, es domāju, mēs varam piekrist, ka tas ir svarīgi. Šķiet, ka tas bija ļoti labs kopsavilkums, un jūs redzat, ka mēs eh, ļoti nopietni uztveram šo dosieju. Šķiet, ka es pats iesniedzu 40 grozījumus, tas nozīmē, ka visiem tas ir svarīgi. Un eh, tagad pēdējā izteiksies eh, referente Lūdzu Esteri. Protams, paldies priekšādātājiem par visiem viņa iesniegtiem grozījumiem, kas manu dzīvi padarīja vēl sarežģītāku. Uh, Es domāju, ka jūsu grozījumos eh, paustās ziņas ir pilnīgi skaidras. Protams, ka mēs eh, uzklausījām to, kas bija sakāms ēnu referentiem, un ir skaidrs, ka izņemot tikai vienu runātāju, mēs visi vēlamies panākt rezultātu. Uh, Protams, ka ir dažādi viedokļi par eh, laika grafiku, par modalitātēm un tā tālāk. Vēl daži komentāri par riska aprēķiniem Eiropas līmenī. Es eh, vēlējos norādīt Fernandesa kungam, ka gribu sadarboties ar visām grupām, tā skaitā, ar vi skaitā arī ar viņējo. Un aprēķina Eiropas līmenī ir iespējama abās sistēmās, gan manā sistēmā, gan arī sākotnējā komisijas priekšlikumā. Tātad, es domāju, ka mums vajadzētu pie tā piestrādāt. Uh, un jūsu teiktais par riska aprēķiniem ir eh, ļoti labi saprotams. Nedomāju, ka Eiropieši pārāk lielu uzmanību pievērš datumiem. Domāju, ka Eiropiešus gan Zviedrijā, gan Grieķijā interesē kaut kas tāds, kas dod rezultātus, un šeit sākuma pozīcijas ir ļoti atšķirīgas. To mēs dzirdējām arī ieklausoties kolēģos. Mums ir jāatrod pareizais ceļš, un iespējams, ka patiesības lēpjas kaut kur pa vidu starp šiem 792 eh, grozījumiem. Mums ir jāmēģina pārliecināt ne tikai grieķu pilsoņi, bet arī zviedru pilsoņi, tāpat arī gan vācieši, gan francūži. Viņi ir jāpārliecina, ka ēdīs sistēma ir visu interesēs, un šīs uzdevums ir patiešām briesmīgs. Un, ja mēs skatīsimies tikai uz mūsu pašu nacionālajām interesēm centīsimies tās aizstāvēt, tad mēs neko nepanāksim. Mēģināsim strādāt, atceroties, ka te nav runa par vienas tautības glābšanu, te ir runa par visiem pārējiem arī. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina pievienotā vērtība un arī uh, Mm, tāda aizsargātības sajūta. Es eh, ieklausījos Anemāna kungā, un ja mēs eh, paskatāmies, teiksim, uz Eiropas Savienību vai uz Eirozonu, tad mēs esam ļoti veiksmīgi atbrīvojušies no robežām, radījuši iespējas tirzniecībai un uzņēmumiem, bet eh, ļoti daudz cilvēki un privātpersonas pilsoņi teiks, ka jā, tas jau ir labi, bet vai man tiek nodrošināta aizsardzība? Vai Eh, šī sistēma ir domāta arī man, vai tā ir paredzēta tikai tirgumu. Mēs vēlamies, lai šī edis sistēma dotu labumu ne tikai tirgiem, bet arī cilvēkam. Un šeit mēs gribam nodrošināt šo pievienoto vērtību gan Eiropas ziemeļos, gan dienvidos. Protams, ka idealizētā pasaulē tas nozīmētu pilnībā mutualizētu sistēmu jau rīt, taču mums nav ideāls eh, pasaules. Un, ja es paskatos, tiek, teiksim, uz maksātspēju, es paskatos uz atgūšanas rādītājiem, cik ļoti tie atšķiras dažādās dalību valstīs, tad eh, mums ir jāsaprot, ka vērtība, ko mēs atgūsim no maksāt nespējīgas valsts, būs tik maza, ka būs ļoti grūti šeit izdarīt salīdzinājumus. Tieši tāpēc es uzsvēru, cik ārkārtīgi būtiski ir risināt maksāt nespējas likumu jautājumu. Diemžēl, godāmie kolēģi, viss ir savstarpēji saistīts. Arī Edis gadījumā, un es nevēlos šeit attaisnoties, uzskatu, ka tas ir mūsu uzdevums Tātad kondicionalitātes ziņā mums ir jānosaka, kas ir vissvarīgākais. Mēs nevaram šeit iekļaut pilnīgi visus nosacījumus, kādus vien mēs varam atrast. Tad nekas nepavirzīsies uz priekšu. Jāpaskatās, kas ir pats svarīgākais, kas ir pats steidzamākais, kurus nosacījumus vajadzētu ieviest pirmos. Un noslēgumā gribētu norādīt, ka jo vairāk sistēma tiks mutualizēta, jo vairāk mēs paiesim garām likviditātei, un jo vairāk būs jārunā par risku samazināšanu. Tas ir šis pirmais līdzsvars, kas mums ir jāpanāk. Mans priekšlikums vismaz pirmajā fāzē mums vajadzētu ļoti ātri tikt galā ar pasreiz, pašreizējo risku samazināšanu. Ja mēs izmainīsim šo līdzsvaru, tad mums vajadzēs arī paskatīties uz uh, risku samazināšanas jautājumiem. Šie abi trauki ir sastarpēji saistīti. Sāksim darbu, zinot, ka visi vēlas nonākt pie laba rezultāta. Paldies! Laika grafiku jau referenti izskaidroja, tātad eh, viss tagad ir atkarīgs no referentes un no sarunu vedēja komandas. Noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma un sekosim tam līdzi. 17. punkts. Citi jautājumi. Neredzu, ka kādam būtu kas sakāms, arī man nav nekā sakāma. Uh, Nākamā sanāksme notiks 6. februārī 2015. Paldies, sanāksmes slēdzu!